Uh, please take a seat, ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, lūkšu visus ieņemt vietas. Mēs sāksim mūsu pēcpusdienas sanāksmi. Uzlieciet arī savas austiņas, jo turpināšu poļu valodā. Witam serdecznie e, na naszej popołudniowej. Un tātad, dāmas un kungi, laipni lūgtu mūsu pēcpusdienas sanāksmē. Un šajā sanāksmē runāsim par ties, par uh, eh, civilu kodeksu, civiltiesībām. Pievērsīsimies ģimenes tiesībām. Un apskatīsim tieši pārobežu aspektu šajā ziņā. Stokholmas programma. Lūk, tā ir programma, kas saistīta ne tikai, ar, ne tikai ar drošības un migrācijas jautājumiem Eiropas Savienībā, uh, bet arī ar citiem jautājumiem. Nu, varētu teikt, ka tajos gadījumos, kad pastāv kaut kāda veida tiesiski konflikti un, un civiltiesības, kas varbūt politiski varētu nešķiet tik interesants kā krimināltiesības, tomēr reizēm sastopas ar pārobežu elementiem, kur nepieciešama skaidrība. Bet tieši civiltiesību regulējumi ietvaros dalību valstīm jāpievēro tiešā mērā ES direktīvas. Un tāpēc mēs šeit Eiropas Savienībā nereti varam ietekmēt civilu tiesību regulējumu dalību valstīs. Tas notiek diezgan tiešā un spēcīgā veidā. Turklāt civilu tiesību jautājumi, protams, skar mūsu pilsoņus. Tas saistīs ar pārvietošanās brīvību ar brīvību apmesties uz dzīvi kādā konkrētā dalību valstī. Uzskatām tāpēc, ka harmonizēti standarti un juridiskā skaidrība, ko cenšamies panākt Eiropas Savienības līmenī, ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi nozīmīgi mūsu pilsoņiem. Esmu pārliecināts, ka visi šie manis pieminētie jautājumi novedīs arī pie procedurālo procesu un ilgumu samazināšanās, un samazinās arī izmaksas, kas nereti saistīts ar virkni tiesas procesiem un juridiskām procedūrām. Nu, piemēram, regulējums attiecībā uz šķiršanos um, starptautiskā mērogā, tāpat arī uh, laulību jautājumi, mantošanas tiesības. Visa šīs jomas ir saistīts ar ļoti grūtu darbu, un tam, protams, vajadzīgs laiks. Civiltiesību sistēma dažādās dalību valstīs ir atšķirīga. Lai gan, protams, saknes varbūt ir līdzīgas, un līdzīgas ir arī tradīcijas, tomēr tiesību attīstība ir bijusi atšķirīga. Un tāpēc šo sistēmu detalizētāk skatot, redzam, ka atšķirība ir daudz jāpanāk tāda risinājuma, kas iet par labu visām interesētajām pusēm tam, protams, ir vajadzīgi mēnešu mēneši. Nav viegli iziet uz kompromisu. Tik ļoti liela dažādība ģimenes tiesību jomā, piemēram, un Eiropas Savienība šeit nav ekskluzīvas kompetences. Tā turklāt ir joma, kurā atsevišķa noteikumu harmonizācija tomēr ir nepieciešama. Īpaši pārobežu gadījumos. Un tāpēc esam piemērojuši pastiprinātās sadarbības principu daudzos gadījumos. Regula par tiesībām izvēlēties attiecīgo jurisdikciju šķiršanās gadījumos bija pirmais centiens Stokholmas programmas ietvaros atrisināt ļoti sarežģīto situāciju, kas ietekmē pārus, kur viens ir no vienas dalībvalsts un otrs no citas it īpaši tajos gadījumos, kad viena no šīm personām, protams, loģiski nedzīvo savā izcelsmes valstī. Un tāpēc, ja dzīvotāji nereti sastopas ar problēmām, tajā brīdī, kad cenšas iepazīties ar tiesību aktu detaļām tajā valstī, kur apmetušies uz dzīvi. Nu, nereti viņi arī nepārvalda šīs valsts valodu, kas situācijā nebūtu nav palīdzīgi. Un tāpēc ir jādomā par to, kāda tiesība akti tiek piemērot šādu pāršķiršanu, laulību šķiršanas gadījumā. Problēmas šeit ir ļoti daudz. Nereti šādas problēmas ir novatušas pie tīri dramatiskas situācijas attīstības. Esam dzirdējuši daudz šādu traģisku stāstu. Un tāpēc ir nepieciešama kaut kāda minimālie obligātie standarti kas piedāvātu juridisko skaidrību. Nu, tā uzskatām mēs. Un tāpēc civiltiesību sistēmas dalībvalstīs, kas, protams, ir tik ļoti atšķirīgas, ir kaut kādā veidā tomēr jāsaskaņa. Nu, piemēram, kaut vai laulības definīcija. Arī šeit ir ļoti liels atšķirības starp dalībvalstīm. Un šī iemesla dēļ ne visas dalībvalstis ir izvēlējušās piemērot pastiprinātās sadarbības procedūru. To izvēlējušās darīt 14 dalību valstis. Esmu pārliecināts, ka tad, kad būsim atraduši risinājumu, tas izrādīsies veiksmīgs, arī citas valstis šai procedūrai pieslēgsies. Un tātad šīs pēcpusdienas gaitā mēs spriedīsim par jautājumiem, kas saistīti ar civiltiesību harmonizēšanu Domāju, ka tas būs ārkārtīgi interesanti mums visiem. Došu vārdu manam, kolēģi, manam kolēģim, kolēģei Aleksandrai Tainai. Viņa ir no jūri komitejas un ir referente, kas strādājas pie diviem ļoti svarīgiem tiesību aktu priekšlikumiem, kas attiecas uz tādu lēmumu izpildu un atzīšanu, kas attiecas uz laulības dzīvi, mantas sadali un tā tālāk. Tāpat arī uz reģistrētām partnerattiecībām. Nu, lūk, tālāk eh, mana kolēģim pastāstīs sīkāk par to, uz, eh, kā šie priekšlikumi tika izstrādāti komitejā. Äh, Paldies, runāšu vāciski saka Tainas kundze, dāmas un kungi, godātie kolēģi no nacionālajiem parlamentiem. Nu, šorīt pat, tātad pavisam, pavisam svaigi e, tika e, pieņemts dokuments jūri komitejā diezgan lielā vienprātībā tieši par šiem minētajiem abiem priekšlikumiem. Divi, divis deputāti gan atturējās. Lielbritānija, piemēram, šeit šī dokumenta kontekstā ir izvēlēsies optaut, jeb nepiedalīšanās iespēju. Uh, Tāpēc, ka šeit tika runāts arī par reģistrētām partnerattiecībām. Mūsu politiskie viedokļi, protams, šeit ir ļoti atšķirīgi. Ir tādas dalība valstis. kur, piemēram, ir atļauta laulības starp viena dzīmuma pārstāvjiem. Savukārt ir tādas valstis, kur nav iespējama pat reģistrēta partnerība. Tātad ir ļoti, ļoti dažāds spektrs dalību valstīs. Un tad, kad es uzņēmos vadību, kā referenti par šiem jautājumiem, neizskatījās, ka būs iespējams nonākt pie kompromisa. Un tāpēc tas ir viens no iemesliem, kāpēc bija tik ārkārtīgi priecīgi, ka tomēr tika nobalsots par abiem šiem priekšlikumiem. Tātad šeit ir divi priekšlikumi. Viens ir par laulības īpašumu sistēmu un, un reģistrētām partnerībām Tas tiek attiecināts gan uz viena dzimuma, gan arī uz re, tradicionālu laulību gadījumiem. Tādās valstīs kā Portugālē, piemēram, laulības starp viendzimuma e, pārstāvjiem ir, tiek likt uz tādiem pašiem pamatiem kā tradicionālā laulība, un līdz ar to tiek piemērots vienādas tiesības. Tas pats attiecas arī uz reģistrētām partnerību attiecībām. Te nerunājam par gadījumiem, kad eh, partneru attiecības nodibināts starp viendzimumu cilvēkiem. Nē, Beļģijā, piemēram, ir arī reģistrēts attiecības starp vīrieti un sievieti, kas vienkārši, nu, nav, protams, laulība. Un, protams, arī šajos gadījumos jādomā par to, kāda jurisdikcija tiek piemērota, kā lēmumi tiek īstenoti. Un tāpēc cerams, ka šos priekšlikumus izdosies pieņemt vēl mūsu parla šī parlamenta sasaukuma laikā. Es domāju, tas būs milzīgs solis uz priekšu eh, šo attīcību regulējumā. Es domāju, ka tādējādi mēs palīdzam pilsoņiem. Mēs palīdzam viņiem risināt ne tikai šos lielos jautājumus, bet tīri tādas praktiskas detaļas viņa ikdienas dzīvē. Nu, piemēram, laulības šķiršanas gadījumā, kad nepieciešams noteikt, kas ko saņem, šķirot laulību, kā tiek dalīta manta, kāda tiesība akti tiek piemērot, un tagad tiks piemērots vienāds režīms, nevis vairs kaut kāda dalīta veida, dažādas e, sistēmas kur, piemēram, vienam gadījumam, laulībšķiršanas gadījumam varēja piemērot dažādu veidu jurisdikciju. Šoreiz tagad tā būs vienota pieeja un nebūs nekāda atšķirības arī starp kustamo un nekustamo mantu. Un skatoties uz šo dokumentu kopumā, redzam, ka pārsvarā valda doma, ka parasti jurisdikcija nosaka parastā mītnes zemes e, vieta un savukārt valsts piedarība tiek uzskatīta par sekundāru. Nu, tā ir tāda paradigmu maiņa, kas šķiet katrai dalībvalstī viss vēl nav īsti pieņem, pieņemama, un eh, mēs jau redzēsim, Lehnerkungs tālāk pastāstīs, kā tas saistīts ar mantojuma tiesībām, bet daudzās valstīs, piemēram, valsts piedarība tiek eh, uzskatīta par izšķirošo faktoru tajā brīdī, kad tiek piemērot jurisdikcija mantas sadalīšanas gadījumos bet šoreiz, šoreiz tiek runāts tātad par pastāvīgo mītnes vietu. Arī tajos gadījumos, kad abi, abi pāra Abas pārpuses ir vienas valsts piedrības vai arī atšķirīgas valsts piedrības. Nu, jāsaka, šie jautājumi ir nepārāk pretrunīgi, jo gal galā vēlējamies izvēlēties tādus tiesību aktus, kas tiek piemērot visu veidu gadījumos, arī reģistrētās partnerattiecībās. Daudz uzskatīja, ka tas ir solis par tālu, bet mums tomēr izdevās panākt vienošanos, ka rezultātā šajos apsvērumos tika iekļauts fakts, ka šīs regulas nolūkos par reģistrētām partnerattiecībām, nevis citos formos, bet tieši šīs regulas kontekstā reģistrētas partnerattiecības tika uzskatīts par citādu statusu nekā laulība. Nu, protams, tā rezultātā radās milzīgas politiskas diskusijas, un es kā referente, jāsaka, biju kā starp diviem dzirnakmeņiem. Bija tādas valstis, kur visas šīs attiecības uzskatītas par pilnīgi vienādām, un tas ir vienāds status, un tad ir tādas dalība valstis, kur ir ļoti būtiskas politiskas problēmas, un viņi nevar pieņemt šādas partnerattiecības kā līdzvērtīgas laulībai. Nākotnē, piemēram, ja runājam Mēs runāsim par diviem vāciešiem, kas noslēguši reģistrētas partnerattiecības Vācijā, varēs pārvākties uz Poliju, lai strādātu un tā tālāk, bet Polija neatzīst reģistrētas partnerattiecības kā attiecību status, un tas nozīmē, ja viņi tur vēlētos šķirties vai dalīt mantu, tad viņiem vajadzētu attiecīgi ar tiesu runāt par to, kāda jurisdikcija tiek piemērot, jo viena dalībvalsts nevar tikt piespiesta, neviena tiesa dalībvalstī nevar tikt piespiesta uh, lemt par reģistrētām partnerattiecībām, ja tā neatzīst šādu attiecību statusu. Protams, dalībvalstis pauda daudzas un dažādas bāžas, piemēram, sakot, lūk, ja viņu pilsoņi ir spiesti piemērot citas valsts, citas dalībvalsts tiesību aktus, tad tādā gadījumā tas nozīmētu, ka viņu pilsoņi varētu pieprasīt lai viņas slēgt reģistrētas partnerattiecības valstī, kurā faktiski tās netiek atzīst, atzītas. Bet, nu, kā jau teicu, dalība valsts nevar piemērot tiesību aktus, kas viņa tajās netiek atzīst. Nu, tātad komitejā diskusijas bija plašas, dokumenti, tik, nu, dokumenti tiks nodot tālāk plenāru sēdē, arī padomē par to tiks spriest. Te nav koplēmuma procedūra, bet gan konsultācija procedūra. Un tāpēc abi šie priekšlikumi regulai īpaši šis priekšlikums par reģistrētām partnerattiecībām, nu, cerams, varēs iziet visu likumdošanas procesu un nonākt pie pastiprinātās sadarbības, kā jau Cviefkas kungs teica. Un problēma šajā gadījumā ir tāda, ka ir tādas valstis, kurās ir pilnīga vienlīdzība arī starp vienzimumu laulībām un heteroseksuālām laulībām kā arī partnerattiecībām, civilu laulībām un tā tālāk. Bet šobrīd padomē to atrisināt būs ārkārtīgi grūti, jo visas dalība valsts vēla, vēlas abu šīs reglas skatīt līdzvērtīgi uz vienotiem pamatiem, kā pakotni bet ir, protams, tādas dalība valstis, kas eh, ir pret šīm reģistrētajām partnerattiecībām, bet nebūtu neiebilst pret šo tiesību aktu izvēles jautājumu, jurisdikcijas izvēles jautājumu. Centrāla Austruma Eiropas valstis ir šeit tāda, tādām atšķirīgiem viedokļiem, un mēs tiešām ceram, ka varēs panākt vienošanos tā, lai varam nonākt arī pie šī jurisdikcijas jautājuma atrisināšanas jo tīri politiski šie notikumi var virzīties tikai un vienīgi vienā virzienā. Nu, Francijā, piemēram, šis jautājums arī izrāsīja milzīgas debatas un ažiotāžu. Un man katrā ziņā šīs debatas palīdzēja, jo redzēju, kas norisinās tur. Labprāt uzklausīšu arī jautājumus no jums. Protams, ka šis dokuments ir arī gana tehnisks pēc sava rakstura. Nu, piemēram, mēs iestādējam šeit Francijas vēlmes jautājumā par ēku īpašumiem, nekustamiem īpašumiem, atsevišķas, e, atsevišķas daļas tika izslēgtas no visiem šiem režīmiem. Bet, kā jau teicu, esmu gatava atbildēt uz jautājumiem un gribu teikt lielu paldies visiem kolēģiem, kam izdevās tiešām nu, nodrošināt šo plašo atbalstu komitejā šorīt. Ceru, ka plenārsēdē tas būs līdzīgi. Paldies, Aleksandra, saka priekšādātājs. Lieliski. Gribu atgādināt jums, kolēģi kāda ir procedūra, kas jums jau droši vien pazīstam no šī rīta sanāksmes. Un te runāju par procedūru, ko piemērojam uzstāšanās gribētāju uzskaitai. Diskusijas norisināsies pēc tam, kad būs izteikšies visi uzaicinātie runātāji. Jūs varēsiet tā tad izteikties, bet, lai to darītu, jums ir jāpiesakās. Jāizmanto šīs te veidlapas, kas jums izdalīts, tās tad tiks savāktas, nodotas man, Nu, tas vienkārši, lai šīs diskusijas padarītu tādas organizētākas un efektīvākas. Tālāk došu vārdu Kurtam Lehneram. Viņš ir bijušais Eiropas parlamenta deputāts. Vēl darbojās šajā parlamentā tikai pirms pāris mēnešiem, bet, nu, šajos pēdējos mēnešos turklāt viņš bija arī referents kas strādāja pie ziņojuma attiecībā uz mantojumu tiesībām pārobežu gadījumos. Viņa darbs tiešām bija vienkārši izcils. Viņam gal galā bija jāņem vērā visas tās ārkārtīgi dažādās tradīcijas, kas attiecas uz mantojumu tiesībām dažādās dalību valstīs. Nu tad Kurts tagad padalīsies ar mums savā pieredzē sarunu gaitā un cerams paskaidros mums sīkāk. Kāda vienošanās tad tika panākta? Liels paldies, Tadeuši, saka Lehner kungs. Nu jā, nu man ir mazliet vairāk laika, lai varētu detalizētāk ieskatīties tajās problēmās, kas saistīts ar mantojuma tiesībām. Tagad, kad esmu atstājis darbu parlamentā, nu man tiešām ir kāds sprīdis arī šādām lietām. Gribu jums teikt, ka uzskat šo jautājumu par ārkārtīgi interesantu un ceru, ka padomu uzklausīs parlamentu un šo jautājumu izvirzīs cauri gan veiksmīgā kārtā. No saviem novērojumiem un pamatoties uz savu pieredzi var teikt, ka situācija ir nedaudz mainīsies. Tagad salīdzinoši ar to situāciju, kāda tā bija parlamentā, kad pievienojos tam pirms 12 gadiem. Toreiz bija ārkārtīgi skumji redzēt to, cik lielā mērā problēmas tika ignorētas attiecībā, piemēram, uz bankrota gadījumiem un tā tālāk. Bija ārkārtīgi interesanti redzēt, ka situācija šai ziņā tiešām ir mainījusies. Un tie kolēģi, kas varbūt to nezina, varēs, uh, būs ieinteresēti uzklausīt, ka pirms pāris mēnešiem Vācijas, Francijas um, starpā tika parakstīts līgums un īstenots attieci, kas attiecas uz um, mantu, gan, gan eh, intelektuālā īpašuma tiesībām, bet tātad mantiskām tiesībām. Tas bija pirmais šāds nolīgums, un es kā referents redzēju, iepazinos ar to. Un man tiešām vajadzēja saliedēt spēkus, lai virzītu uz priekšu sarunas, jo sarunas nebija vienkāršas. Tās bija gan ļoti beigu beigās veiksmīgas, bet bija arī ļoti nepatīkami brīži. Visa šī atmosfēra, kas bija saistīta ar sarunām parlamentā, kad arī zin sarunās ar komisiju un padomi, visās šajās struktūrās ar dalībvalstīm bija ļoti antagonistiska, bija tāds nu, bija gan vēlme it kā objektīvi skatīties uz šīm elementiem, bet viedokļi bija ļoti atšķirīgi, uzskati ļoti atšķirīgi. Man te jāpiemina arī komisija. Manuprāt, mēs būtu varējuši gaidīt, ka līdzīgi kā citos gadījumos, tā būtu līdz pēdējiem, ar nagiem zobiem aizstāvēs pēdējos sevis izvirzītos aspektus. Bet nē, šajā gadījumā komisija tomēr bija gana gatava iziet uz kompromisu, tāpat laikā piedāvājot savu ekspertīzi, zināšanas, kas ļāva priekšlikumu būtiski uzlabot. Un visi komisijas pārstāvi, ar ko es sastrādājos, un tie kopumā bija četri, un ar viņiem bija ļoti garas diskusijas, viņi visi tiešām bija ļoti zinoši, profesionāli, eh, viņu, eh, viņu vidū, protams, bija arī sievietes, un viss šis sadarbības klimats tiešām bija tāds pozitīvs. Ar šo dokumentu, protams, bija saistīts virkni tāds diezgan specifisks lietas, ko ļaujiet man jums pieminēt. Kopā ar saviem nacionālajiem kolēģiem mēs par tiem spriedām, bet nevis tādā kā valdība pret opozīciju konstelācijā, bet gan pārsvarā politiskā aina tomēr nospēlēja savu lomu arī šeit Eiropas parlamentā. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka tas ir svarīgi. Eiropas parlaments nereti darbojas nu, uz tādas vispārējas vienprātības pamata, bet viens otrs tad parasti nekad vairs ne, pēc tam nesaprot, kā tad tas tā nācies, ka ir pieņems kaut kas, pret ko viņi ir bijuši pret. Redzam, ka politiskās filozofijas arī šeit mainās un nacionālās intereses arī spēlē savu lomu. Tas, protams, ir arī tāds tīri tehniska rakstura dokuments, nenoliedzam šīs eh, mantojuma tiesības. Es personīgi nereti, nu tā diezgan skeptiskas izteicies pret šīm mantiskajām tiesībām jo man vienmēr līdzies, ka tas ir daudz tehniskās jautājums nekā intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības. Jo šeit nereti ir tā, ka šeit tiesību tradīcijas iet eh, vēsturiski atpakaļ gadu simteņiem, iesniedz vēsturē. Un tad šajās diskusijās Eiropas parlamentā tieši valsts piedarībai nereti eh, bija īpaši liela nozīme. Ir virkne reģionu, kur vietējie tiesība akti pieņemti, Dievs viņu zina kādu gadu simteņiem atpakaļ. Bet ar šo jauno priekšlikumu mēs ierosinām kaut kādas pārmaiņas, kas, protams, ir retrospektīvi ietekmēs arī šādu veidu mantiskās tiesības un īpašumtiesības. Tāpēc šis darbs nebija viegls. Parlamentā mēs no paša pasākuma teicām, ka varam strādāt tikai tad, ja mums izdodas gūt vienprātību par to, ka tas ir nepieciešams. parlamentam un komisijai šeit vajadzēja cieši sastrādāties. Bija visas problēmas jāskat ļoti atvērtā kārtā, pārskatāmi. Nedrīkstēja kaut kādus jautājumus vienkārši tā ignorēt. Tāpēc runājot gan par kompetences, gan par procedūriem jautājumiem, un tādu bija ļoti daudz. jo jāapspriež bija pilnīgi viss kā daļa no šiem dialogiem, kas īstenojās parlamentā, bija iesaist arī Nacionālo parlamentu kolēģi. Mums bija virkne sanāksmju, arī ar komisiju, ar padomas pārstāvjiem, dalībvalstīm, ar ekspertiem, rīkojām uzklausīšanas, pasūtījām pētījumus. Protams, konsultējamies arī ar pilsonisko sabiedrību, juristiem, notāru asociācijām, advokātiem, Un kā jau Ciefkas kungs teica, visam tam bija vajadzīgs laiks un pacietība. Jo nav nekāda jēga um, mēģināt tā kā ar buldozeru iet cauri šādiem delikātiem jautājumiem. Nē, nu kaut vai tāds pavisam neliels piemērs. Tāda nians, kas nāca līdz kā tāda blakne visiem šiem jautājumiem. Sākumā nebija pārliecināts, ka mums izdosies panākt rezultātu. Runājām ar uh, komisijas oficiālo pārstāvu, eh, oficiālo pārstāvu un padomus pārstāvjiem, piemēram, par eh, laulības apliecībām un tāda veida instrumentiem, kas varētu darboties pāri robežām. Un visas šīs sarunas nereti ielga vēl naktī, un tādās sarunās var kaut ko panākt lauksemniecības jomā, bet ne šajā jomā, nē. Ne. bet tomēr mums iznaica, izdevās arī, nu, panākt atsevišķus notariāli instrumentu apstiprinājumus un vienošanos par tiem. Tas tiešām šķita vienkārši apbrīnami. Nu, reizēm vienkārši pārsteidzoši, cik gar šīs diskusijas var būt, cik ļoti tās var ieilgt. Vairāku sanāksmu gaitā ar visām interesētajām pusēm. Bet visi bija gatavi sastrādāties, paieties viens otram mazliet pretim. Nu, vismaz tā man šķita. Katram, manuprāt, gribējās panākt eh, rezultātu. Neviens neizvēlējās kaut kādas bloķēšanas un veto taktikas. Protams, ka dalībvalsts cīnījās, lai aizstāvētu savas konkrētās situācijas un vajadzības. Bet šeit parlamentā deputāti eh, rīkojās līdzīgi, bet nekādā gadījumā neizmantoja tādas, eh, nu, kā jau teicu, bloķēšanas taktikas. Šī regula, protams, nāk kā tāds jaunums pilnīgi visiem. Neviens nevar tagad teikt, ka, lūk, nē, mēs to nepiemērosim, mums jāpanāk sava iespēja, šī ir mūsu ideja, un mēs tikai savu šeit panācām. Nē, te visi, visi nonāca pie kaut kāda kopsaucēja. Kas attiec uz vairākumu principu? Domāju, ka viss koplēmuma process eh, norisinājās atbilstīgi. jautājums par laulības mantas jautājumiem. Lēmumam parlamentā, protams, bija ietekme arī uz padomas lēmumiem un reakciju. Ja parlamenta komiteja būtu pieņēmusi nostāju ar lielu vairākumu, tad tādā gadījumā tam ir daudz lielāka ietekme uz padomi tas ir tieši tāpat kā mūsu privātajā dzīvē. Ja zinām, ka vairākuma lēmums ir iespējams, tad tas rada tādu saprātīgu vēlmi iziet uz kompromisu. Es domāju, ka jūs noteikti zināt par to pilnīgi visu. Jūs taču strādājat savās politiskajās partijās, savās dalībvalstīs. Jūs zinat, ka tad, ja jums ir vairākums, jūs varat daudz brīvāk ņemt vērā arī citus viedokļus. Bet, ja savukārt ir vienot, vajadzīgs uh, vienprātīgs lēmums, nu tad tādā gadījumā vienmēr ir kaut, kādi, uh, kaut kādas apsūdzības par to, ka kaut kas nav ņemts vērā. Lai kāds arī nebūtu, uh, tomēr priekšlikums pieņems tika. Nezinu gan, kas šobrīd notiek ar uh, laulības īpašuma tiesībām, bet šeit parlamentā ļoti svarīgi bija nodrošināt šo jurisdikcijas izvēles jautājumu. Es to uzskatīju par ārkārtīgi svarīgu jautājumu, nu, to interesēti bija visas valstis - Polija, Vācija, Itālija, Spānija kas iepriekš izmantoja valsts piedarības principu jurisdikcijas noteikšanā. Nu tā tad, un ja kāds, piemēram, sagatavo testamentu, un novēl savu mantu, piemēram, saskaņā ar savas mītnes, savas valsts piedarības valsts principiem un likumiem, viņi to var darīt, bet viņiem tad ir jānorāda šī jurisdikcija. Nu, katrā ziņā tas tātad pilnīgi skaidri būs uh, jānorāda, vismaz padomu teica, ka tas tad pilnīgi skaidri jānorāda, bet mēs teicām, ka nē. Ja, piemēram, ir vienošanās, kas tiek nostāpta starp divām, diviem cilvēkiem viņa dzīves laikā, arī attiecībā uz laulības mantu, tad, tad to var skaidri un gaiši norādīt, jo tad turpinot, strīdu turpinot var tālāk par to lemt, bet ja, protams, tas ir bijis testaments, tad pēc tam mirušam cilvēkam taču jautājums vairs neuzdos. Nu, lūk. Dānijas prezidentūra bija tā, kuras laikā šis jautājums tika skatīts. Un tā arī apstiprināts. Nu, ļaujiet man tagad jums nedaudz pastāstīt par Lielbritāniju. Lielbritānija un Īrija abas ir izvēlējušās nepievienoties šai schēmai. Viņu sistēma, Dānijas sistēma mazliet citādāka. Pie mazliet citādāk. Nu, protams, ka grūtības šeit pastāv citādi, es to nemaz nepieminētu. Un viņu pamatojums bija ļoti saprotams, to es nemaz neapstrīdu, bet Lielbritānija, protams, varēja piedalīties sarunās un ietekmēt to rezultātu. Viņiem bija pilntiesīgas balstiesības, pilnvērtīgas balstiesības Eiropas parlamentā, gan Lielbritānijai, gan īrijai, un viņu deputātiem tātad bija pilnvērtīgas balstiesības. Un viņi, protams, atspoguļoja savu, savos eh, priekšlikumos savas nacionālās intereses, bet viņiem vajadzēja tomēr beigās pakļauties vairākumu lēmumu, un tas, jāsaka, bija tāds problēma jautājums. Un kolēģi, tie, kas eh, mājās gaidīja mūsu informāciju, arī gribēja redzēt, kāda būs šī reakcija. Bet kopumā jāsaka, tas tomēr īsti nebija pareizi. Tādu pieeja nevar izvēlēties, ka puses, kas pēc tam lēmumam, ne, lēmumu īstenošanu neņem vērā, tomēr tā izstrādē piedalās. Vācijā, piemēram, bija ļoti problemātisks šis jautājums, bet nu gan ne tik problemātisks kā šīm abām valstīm. Tātad sarunas bija ļoti garas. Šķiet panācām arī labu rezultātu. Un tas ir labāks nekā komisijas sākotnējais priekšlikums, kas jau nebija zemē metams. Vēlme sadarboties bija, bija jūtama no visām pusēm, no komisijas, no padomas, no interesētām pusēm, no visām padomas struktūrām, un tāpēc gribu teikt, ka, nu, laiks un tā pacietība, kur esam tur ieguldījuši, ir atmaksājušies. Kuje, kurt, E, to są rzeczywiście. Liels paldies, Kurt. Patiesi šie ir tie jautājumi, kuri, ar kuriem mēs saskaramies juridisko lietu komitejas darbā praktiski ikdienas. Šie jaut, tas jautājums par to, kas būtu jāharmonizē un kas nebūtu jāharmonizē. Uh, Uh, attieksmē dažādās valstīs ir atšķirīga. Esmu piedalījies um, notāru konferencē Austrijā par civilkodeksu un uh, uzdeva mums jautājumu, kādēļ parlaments vēlas pilnīgu ģimenes tiesību harmonizāciju. Un man nācās uh, skaidrot, ka tā tas nemaz nav, ka mēs tikai vēlamies uh, to darīt atsevišķās jomās, eh, kur mēs saskaramies ar reālām problēmām, jo cilvēki pārvietojas, eh, pārceļas uz dzīvi citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Kā Kurts norādīja, mēs nevēlamies nevienam neko uzspiest, mēs vēlamies panākt kompromisu. Mēs necenšamies uh, nevienam neko ar vāru uzspiest, mēs cenšamies tikai pārliecināt uh, mūsu sarunu partnerus, lai nonāktu pie kompromisa. Uh, diezgan bieži juridiskajā komitejā mums notiek diskusijas, arī tādas diplomātiskas sarunas par to, kādu juridisko pamatu izvēlēties. Ļoti svarīgi, uz kuru līguma pāntu mēs balstāmies mūsu turpmākajā darbā, meklējot juridiskus risinājumus. Un šīs sarunas norit nu diezgan sarežģīti, jo atkal mums nākas saskarties ar dažādu skatījumu, dažādām uh, atšķirīgām tradīcijām, ko pārstāv dalību valstu deputāti. Pat jautājumā par juridiskā pamata izvēli došu vārdu Ode Fjurīni, kas pārstāv Dandijas universitāti. Paldies, priekšsēdētāji kungs! pateicos organizatoriem par iespēju piedalīties viedokļu apmaiņā šodien. Kā jau esat dzirdējuši, ģimenes tiesību normu attīstība turpinās un šīs attīstības temps ir pat pārsteidzoši pēdējo 13 gadu laikā mē, situācija ir ievērojami mainījusies, piemēram, runājot par alimentu maksāšanu. Sākumā praktiski nekādu normu nebija Eiropas ģimenes tiesībās uh, par šiem jautājumiem, un tagad uh, ir uh, šis jautājums noregulēts. Eiropas ģimenes tiesību normu attīstība ir bijusi daudz lēnāka un grūtāka nekā citās jomās attiecībā uz civilu tiesībām un komerc tiesībām. Tas uh, ir saistīts ar to, kāda likumdošanas procedūra tiek izmantota. Saskaņā ar līgumu, Eiropas Savienības līgumu, ir Mm, paredzēts, ka Eiropas ģimenes tiesību normas uh, tiek pieņemtas saskaņā ar 81. pānta trešo punktu, un šīs normas ir spēkā vai nu visā Eiropas Savienībā, vai tikai tajās dalībvalstīs, kuras ir izvēlējušās īstenot pastiprinātu sadarbību. Bet dažos gadījumos ir iespējams izmantot pārējas klauzulas, lai uh, pielietotu parasto likumdošanas procedūru ģimenes tiesību jomā. Es gribu mm, pavisam īsi paskaidrot, ka šīs pārējas uh, tiltiņa, tā saucamās tiltiņa klauzulas tiek lietotas vai nu attiecībā uz normām, kas ir spēkā visā Eiropas Savienībā, vai attiecībā uz pastiprināto sadarbību. Bet tagad nedaudz par speciālo likumdošanas procedūru ģimenes tiesību jomā. Tā ir konsultācija procedūra un uh, lēmumi ir jāpieņem padomē ar vienbalsīgu lēmumu. Ir arī pamatojums, kādēļ ir šāda pieeja ģimenes tiesībām Eiropas Savienībā, jo šis jautājums ir ļoti sensitīvs. Tāpat arī uh, Um, ir atsauces uz to, ka ir uh, ļoti iesakņojušās uh, juridiskās tradīcijas ģimenes tiesību jomā. Un tomēr diezgan paradoxāli šāda īpaša attieksme uh, ir saistīta arī ar noteiktu cenu, par to nākas maksāt. Visi noteikti piekritīs tam, ka ģimenes tiesības ir ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienības pilsoņiem, un tomēr par spīti tam tieši uh, pilsoņu ievēlētie pārstāvji Eiropas līmenī nav tik uh, ļoti iesaistīti lēmumu tieši uh, pieņemšanas procedūrā, kā tam vajadzētu būt. Un ņemot vērā to, cik ģimene ir svarīga pilsoņiem, prasība par uh, vienbalsīgu lēmumu pieņemšanu padomē uh, palēnina attīstību šai jomā, jo valstis var bloķēt vai izteikt draudus, ka bloķēs uh, pasākumus, lai aizsargātu savas īpašās nacionālās intereses, un arī par uh, pieņemtiem lēmumiem ir uh, jāmaksā tādā veidā, ka kompromiss ne visus apmierina vai varbūt nevienu īsti neapmierina, un dažos gadījumos uh, uh, tiek vājināti politiskie mērķi vai tie vispār netiek sasniegti. Ņemot vērā šādu situāciju vai kontekstu, vai būtu jā. Ja rosina vairāk izmantot uh, šīs uh, tiltiņu klauzulas uz, uh, izmā, izmantojot um, šajos gadījumos parasto likumdošanas procedūru, stiprinot starp institūciju dialogu un pieņemot padomē lēmumus ar kvalificēto balstu vairākumu jautājums, vai vispār šādu pieeju vajadzētu rosināt vai nē, pat ja tā rezultātā uh, til, uh, dalību valstu loma un ietekme mazinās šajā uh, jautājumā. Piemēram, līgumā par Eiropas Savienības darbību 67. pantā ir teiks, ka Eiropas Savienība ir uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpa un uh, nodrošina uh, pamatiesību ievērošanu un respektē atšķirīgas uh, tiesiskās sistēmas, kas pastāv dalību valstīs. Uh, Un nevajag arī pārspīlēt to, kā mm, šādu tiltiņu izmantošana novainātu dalību valstu suverenitāti. Jo, lai izmantotu šādu pieju, ir nepieciešams, lai par to padome vienbalsīgi nolēmtu un tāpat ir nepieciešams arī atbalsts uh, nacionālajos parlamentos. Vai, teiksim, nacionālā parlamentu piekrišana, bet uh, tā nav spēkā tad, ja izmanto uh, šo klauzulu saskaņā ar 333. panta otro punktu par pastiprināto sadarbību. Nākamais jautājums, vai ir tādas ģimenes tiesību jomas, kurās nevar izmantot parasto likumdošanas procedūru? Un šeit situācija ir nedaudz sarežģītāka, bet es gribētu uh, teikt, ka atbilde netik daudz ir atkarīga no tiesību jomas, bet gan drīzāk uh, no tiesību uh, satura un aptvērumā katra konkrēta pasākuma gadījumā. Manuprāt, jauktās likuma jomas, kur ir uh, saskarne starp ģimenes tiesībām un tie, uh, tiesībām, kas nosaka pienākumus vai, vai īpašumu tiesībām, teiksim, uh, Uh, mantošanas tiesībām vai, vai laulāto īpašumu tiesībām. Uh, šādos gadījumos varbūt nevarētu izmantot parasto likumdošanas procedūru automātiski, jo šeit uh, varētu šie jautājumi būt vēl sensitīvāki. Manuprāt, šādas procedūras izmantošana ir cieši saistīta ar uh, Uh, attiecīgo normu saturu. Ir uh, ierosināts izmantot uh, šādu procedūru tādos gadījumos, kad normas balstās uz pašreiz e, esošu daļēju harmonizāciju ko ir veikusi Eiropas Savienības tiesa vai arī balstoties uz starptautiskiem tiesību instrumentiem. Tāpat šādu pieeju var izmantot arī tad, ja pasākums īsteno tādus principus, kas saistās ar dalību valstu atzītiem principiem vai neitrāliem starptautisko tiesību principiem. Pastāv arī citas iespējas, ko var izmantot, proti var izmantot normas pār pastiprināto sadarbību, kas ir regulēta vairākos uh, Eiropas Savienības līgumā pantos. Šeit ir arī paredzēti noteikti nosacījumi. Es vēlētos pievērsties Eiropas Savienības līguma 20. pantam un tajā paredzētajiem nosacījumiem. Šādu sadarbību var izmantot tikai kā pēdējo līdzekli ar mērķi uh, sasniegt Eiropas Savienības izvirzītos mērķus. Tātad kāds ir šis, nu, kā pēdējais līdzeklis, neviens uh, līgumos to nedefinē, visos līgumos ir norādīts, ka uh, pēdējais mērķis, tā, pēdējais līdzeklis tādā gadījumā, ja Eiropas Savienība izvirzīto mērķi citādi nespēja sasniegt. Uh, kā Un šeit balstoties uz uh, nesenu lietu, kas izskatīta Eiropas Savienības tiesā, ir sniegt šādi ieteikumi, kas ir nedaudz precīzāki, definējot, kas tad ir šis uh, pēdējais līdzeklis. Tā tad tā ir tāda situācija, kur atbilstošu tiesības aktu, tu, tiesību aktu tuvākā laikā nav iespējams pieņemt citiem līdzekļiem grūtības, kas rodas šādā gadījumā, ir tādas, ka e, mērķis, ko vēlas sasniegt ar tiesību akta pieņemšanu, paredz, e, ka to var sasniegt ar dažādiem politiskiem līdzekļiem. Teiksim, ja ir divi veidi, kā sasniegt uh, izvirzīto Eiropas Savienības mērķi. Un, teiksim, šis tiesība akts ir saistīts ar vienu variantu, nevis ar otru, tad vai uh, pastiprinātā sadarbība, kas balstās uz pirmo variantu, ir varbūt sliktāks uh, risinājums nekā otrs risinājums vai arī varbūt vis, vai, vajadzētu vispirms uh, censties uh, īstenot pirmo variantu un pēc tam otro. Jādomā ir arī par to, kā, kādas uh, prioritātes būtu izvirzāmas un ar kādiem līdzekļiem var sasniegt vairāk uh, dažu pilsoņu interesēs, vai arī rīkoties lielāka pilsoņu skaita interesēs, bet sasniegt kaut ko mazāku. Nevaru uz šo jautājumu arī pati atbildēt, bet es gribētu iezīmēt dažādas uh, varbūtējās atbildes saistībā ar Eiropas ģimenes tiesībām protams, ir, uh, gribu brīdināt, ka var arī sajaukt uh, um, tos, kā, to, kādi mērķi uh, ir minēti līguma 20. pāntā. Ir specifisku pasākumu mērķis vai um, mērķis, kas ir kopīgs visā Eiropas Savienībā. Šie divi gadījumi ir jānošķir. Izmantojot pastiprināto sadarbību, Tātad galvenā doma ir tāda, ka tā, šāda pastiprināta sadarbība varētu rosināt arī citas valstis tai pievienoties. Bet šeit jau nav nekādu garantiju tam, ka tā arī notiks. Un un, un ka tiešām visas nepievienojušās valstis pievienosies šādam risinājumam. Un No otras puses, tas var būt arī signāls tam, ka pastāv atšķirīga ģeometrija eh, Eiropas Savienībā un ka atšķirības arvien pieaug. Es gribētu teikt, ka atkārtota pastiprinātā sadarbības lietošana vai bieža pastiprinātā sadarbības lietošana nebūtu apsveicama, jo Eiropas ģimenes tiesības ir tās, tā joma, kur šīm tiesībām nav stingri teritoriāla pielietojuma, eh, šeit ir arī ekstrateritoriāls efekts. Un, ja bieži tiks izmantot šāda pieeja, tas varētu apdraudēt tiesisko paļāvību Eiropas pilsoņiem, bet Eiropas pilsoņiem eh, tiesiskā paļāvība ir uh, ļoti svarīgs priekšnosacījums tieslietu jomā vai tiesiskuma eh, telpas izveidošanai Eiropas Savienībā. Nobeigumā es gribētu ierosināt, eh, uzskatīt eh, pastiprināto sadarbību par izņēmumu risinājumu un pēdējo uh, līdzekli, ja citu risinājumu nav. Atsaucoties uz Eiropas Savienības tiesu nesen pieņemto lēmumu, kurā ir noteikts, ka Eiropas Savienības intereses un integrācijas procesu nevar stiprināt, eh, ja ja šāda pastiprināta sadarbība traucētu tādas likumdošanas pieņemšanu, kas attiektos uz visu Eiropas Savienību kopumā. Paldies. Bardzo dziękuję pani Fiorini za te niezwykle Liels eh, paldies Fiorinai Kolundzei par šo ļoti interesanto prezentāciju. Eh, par juridisko pamatu ģimenes tiesībām. Man ir jāsaka, ka mūsu laika grafiks diskusijām ir tiešām ideāls šobrīd, jo tagad mēs varēsim sākt diskusijas. Ir pieteikušies divi runātāji. Tomēr eh, tiem, eh, kuri eh, rakstiski neiesniedz savu vēlmi izteikties, jūs varēsiet eh, signalizēt par savu vēlmi, jebkurā gadījumā. Tagad eh, vārds Itālijas eh, pārstāvim, Familietī kungam. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Temats, par kuru mēs šajā pēcpusdienā diskutējam, ir ārkārtīgi svarīgs. Un ne tikai Eiropas līmenī, tas ir svarīgs arī katras individuālās dalībvalsts līmenī. Eh, tiesiskā sadarbība eh, civilitātes ir ārkārtīgi svarīga, eh, cenšoties tuvinot dalībvalstu sistēmas, un Lisabonas līgumā ir noteiktas, kādos gadījumos mums ir jāizmanto apusējās atzīšanas princips, lai tiktu atvieglota tu cilvēku dzīve, kuri ir cietuši arī strīdu izšķiršanā un um, darbinieku um, apmācībām. Um, nesen uh, Stokholmas uh, programmā notiekušais uh, progress ir um, liecina par to, ka Eiropas Savienībai ir uh, noteic, noteicoša loma veicinot izaugsmi un uh, panā, panākums Savienības uh, dažādās daļās. Uh, vienotā tirgus eh, izveide un eh, tas, ka ir eh, kopīga juridiskā teritorija un tiek harmonizēts dažādas juridiskās sistēmas dalībvalstīs, tas viss nozīmē, ka cilvēkiem var, ir iespējams palīdzēt reālā veidā. Jo sevišķi attiecībā uz izmaksu samazināšanu, kā arī uz to, lai juridiskās procedūras tiktu saīsinātas. Manā valstī Itālijā tās ir ārkārtīgi garas. Mums arī jāgarantē, ka Eh, cilvēku tiesības eh, pieejamībai tiesām eh, tik tiešām tiek realizētas. Juridiskā sadarbība civilitātēs ir ārkārtīgi svarīgs instruments, ar kura palīdzību mēs varam mainīties ar paraugu prakses piemēriem attiecībā uz tiesībām, tiesībām kuras saistīts ar pilsonību. Un cilvēkiem tik tiešām vajag izmantot šīs tiesības ir vairāk galvenie elementi, eh, par kuriem mums ir jārunā attiecībā uz eh, dalībvalstu likumdošanu. Jo sevišķi eh, jautājumiem, kuri skar valstu konstitucionālās tiesības. Piemēram, 4. pāns Līgumā par Eiropas Savienības darbību Un e, es ļoti novērtēju, ka e, Tainas kundze pieminēja šo jautājumu savā runā, ka ir nepieciešama pēc um, reformām Eiropā, bez harmonizācijas, un ka tas ir jādara, ņemot vēro, vērā to, ka katrā dalībvalstī ir pilnīgi cita likuma sistēma. Itālijas deputātu kamera šajā jomā ir aktīvi sadarbojusies ar komisiju attiecībā uz juridisko sadarbību civilietās kā arī uz mantojuma tiesībām. Un līdz šim brīdim eh, mēs eh, neesam eh, pretojušies izmaiņām dažās no, šie, dažās no saviem nosīmiem, un mēs arī varam piekrist komisijas ierosinātajiem. Un tajā pašā laikā kamera ir uzsvērusi atkārtoti to, ka sistēmas kuras eh, sniedz eh, augstu eh, palīdzības līmeni, ka tās nevajadzētu mainīt. Piemēram, saistībā ar ģimenes tiesībām. Pozitīvais darbs, kurš ir iesāks pie šiem jautājumiem, nozīmē, ka mums ir nepieciešams turpināt virzīt uz priekšu noteikumus, kurus izstādājuši atsevišķas dalībvalsts. Tos ir nepieciešams tuvināt, garantējot, ka piesaistības princips arī tiek izmantots attiecībā uz uh, atsevišķu valstu likumdošanu. Savienībai uh, vienmēr ir jādarbojas pārstāvā veidā, lai uh, nāktu klajā ar lēmumiem, kuri ir skaidri pamatoti, un līdz ar tiem to, tos var atbalstīt. Tas ir vienīgais veids, kā šajā ārkārtīgi svarīgajā jomā mēs varam arī cīnīties pret kādiem antieiropiskiem noskaņojumiem. Paldies. Pamiljietī kungam. Nākamais runātājs. Uh, Pačī kungs no Polijas, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, gribēju sākumā runāt franču valodā, lai godinātu šo pilsētu un visus franciski runājošos kolēģus, bet redzot, ka sēdi vada polijas pārstāvis, turpmāk runāšu poļu valodā. E, po pierwsze w zakresie tego, e, co powiedziała. Pirmkārt. Attiecībā uz Daina e, kundas teikto, es vēlētos teikt sakojošo. Polijā rit procesa, kura ietvaros mēs tad strādājam eh, pie likuma eh, par, ehm, par ehm, reģistrēto partnerību. Tomēr eh, centieni nav bijuši veiksmīgi, un ehm, personīgi es un mana partija, mēs atbalstām šo risinājumu, mēs arī atbalstām to, ka ir šāda reģistrētā partnerība. Tomēr mēs arī uzskatām, ka nav pieņemami censties uzspiest risinājumus šajā jomā. Un šeit es arī vēlētos eh, pievienoties eh, eh, mana itāļu kolēģa teiktajam tādā ziņā, ka visa šī tēma ir ārkārtīgi pretrunīga un sarežģīta. Mēs varam censties to risināt, balsoties uz starptautisko līmeni, tomēr šādi centieni neizdodas, tāpēc, ka ir ļoti liels atšķirības. Eh, mūsu kultūras atšķiras, mūsu juridiskās sistēmas atšķiras, un līdz ar to, ja kādi mēģinājumi to visu uh, uh, harmonizēt, ir ārkārtīgi riskanti. Es arī vēlētos kaut ko teikt par Franciju. Uh, Francija ir padarījusi uh, iespējamu to, uh, ka uh, ir šīs vienzimuma laulības uh, iespējamas, un visiem par to vajadzētu padomāt ir bijuši ārkārtīgi plaši protesti Francijā. Cilvēki ir devušies ielās protestēt. Un tas arī liecina par to, cik ļoti um, sāpīga ir šī problēma. Tad atgriezīšos pie polijas situācijas. ja mēs pieņemam šī reģistrēto partnerību, Tas nozīmē, e, ka uh, um, homoseksuāli cilvēki uh, tad pieprasīs uh, s, savu tiesību realizēšanu attiecībā uz laulībām, un daudzi uh, saka, ka tad, ja mēs dosim zaļo gaismu virzētāji partnerībai, tas būs um, solis uh, tad, uh, virzienā uz uh, vienzimumu laulībām. Un uh, tas būs uh, pilnīgi nepieņemami uh, Polijā un citās uh, valstīs, uh, diemžēl. Uh, Eh, tā ir tādi argumenti, kas ļoti bieži tiek izmantot šajās debatēs, un eh, to arī vajadzētu ņemt vērā. Eh, tas ir mans pirmais komentārs attiecībā uz to, ko teica Tāins Kundze. Tad attiecībā uz ģimenes tiesībām. Polijā pastāv slēptas intereses, lai būtu šādi parobežu noteikumi. Mēs arī atbalstām šāds noteikums. Taču, diemžēl, mūsu pieredze līdz šim nav bijusi veiksmīga. Šajā ziņā es runāju uh, par uh, tiesu spriedumiem attiecībā uz uh, bērniem, kuriem ir tātad, um, dažādu tautību um, vecāki, kad viens vecāks ir pols, bet cit, otrs vecāks ir cits tautības. Un kas tad notiek emigrācijas gadījumā uz Franciju, Kanādu, Karalisvēs, Kanāvijas valstīm? Tā ir polijas pieredze, un šajā gadījumā es eh, runāju eh, kā jurists, kurš specializējas tieši ģimenes tiesībās. Gandrīz visos šajos gadījumos, gandrīz eh, visos pārobežu gadījumos, neatkarīgi no tā, vai uh, polis ir sieviete vai vīrietis, gandrīz visos gadījumos uh, tiek eh, nodrošinātas eh, tiesības eh, par bērna aprūpi. Tātad valstī parasti, kurā bērns ir dzimis. Un Polijā tas viss ir citādāk. 90% gadījumu ši, šīs tiesības tiek garantētas mātei. Un tā ir liela problēma. Un ja mēs cenšamies to kaut kādā veidā regulēt un uh, nolēmt to, kā aprūpas tiesības ir uh, jāgarantē balstoties uz objektīviem kritērijiem, tas ir uz uh, bērna uh, labklājību, uh, tas ir vissvarīgākais. Uh, bērna labklājībai vajadzētu uh, kļūt par galveno kritēriju. Uh, tieši bērnu labklājībai, nevis, nevis valstī, kurā bija šis te process, un tas ir ārkārtīgi svarīgi Polijai. Diemžēl man ir arī jāpievērš jūsu uzmanība vēl vienam citam jautājumam. Tas attiecās ne tikai uz poļiem, bet arī uz citām valstīm, to skaitā arī uh, uz ne Eiropas valstīm. Norvēģija, Zviedrija, Vācija. Vēlētos runāt par šiem piemēriem. šķiet, ka uh, ir pārāk uh, viegli im, emigrantu uh, bērnu gadījumos, tad uh, poļu emigrantu bērnu gadījumos ir pārāk vienkārši uh, pārnest uh, tiesības uh, par uh, bērnu aprūpi uh, aprūpas ģimenēm, ja uh, poļu ģimenes uh, izdara kaut ko nepareizi pēc uh, iestāžu uh, domām. Līdz ar to eh, mazākais eh, noteikuma pārkāpums var novest pie tā, ka bērns, bērna eh, aprūpes tiesības tiek nodotas audžu ģimenei. Un to vajadzētu risināt Eiropas līmenī. Šī dimensija ir jāņem vērā. Un no mūsu puses mēs centīsimies ietekmēt darbu Eh, pie šiem eh, priekšlikumu projektiem. Mēs vēlētos, lai šis jautājums tiek ņemts vērā. Paldies! Paldies! Paldies, senatāra kungs! Tagad uh, došu uh, vārdu Tainas uh, kundzei, kura visticamāk uh, izkliedēja senatoru uh, bailes attiecībā uz šiem uh, regulu uh, projektiem, par kuriem uh, šodien tiks balsots jūri komitejā. Tas ir attiecībā uz uh, laulību uh, īpašumu režīmu un uz reģistrētajām partnerībām. Uh, diskusija bija gara. Un bija jāveic liels pārliecināšanas darbs, uh, lai garantijas, kas aizsargā uh, nacionālās juridiskās, uh, juridiskās sistēmas, šīs sistēmas ir ne tikai noteicošās, eh, tām ir arī ekskluzīva kompetence attiecībā uz partnerībām. Un es vēlētos, eh, ko bilst attiecībā uz otro jautājumu, kuru aktualizēja uh, senators no Polijas. Tas ir ļoti uh, raksturīgi, un tas liecina par to, ka ir uh, ļoti liela vajadzība pēc Eiropas Savienības tiesību aktiem. Diemžēl Eiropas Savienības institūcijas tām ir ļoti neliela ietekme ģimenes tiesību jomā. Parlaments eh, ļoti vēlētos iesaistīties eh, darbā pie tiesību aktiem par eh, partnerībām, par aprūpas tiesībām. Bija arī tātad procesi un mēs drīzāk atbalstītu vienlīdzīgus spēles noteikumus katrā dalībvalstī. Un es ceru, ka mēs varēsim strādāt pie šī jautājuma. Pirms dodu vārdu Aleksandrai, es vēlētos jums uh, jautāt, eh, vai eh, jums ir kādi eh, komentāri vai kādi viedokļi, kādi jautājumi uzdodam. Šķiet, ka tā nav. Tādā gadījumā vārds Aleksandrai. Paldies, kolēģi, par jūsu viedokļiem. Vēlētos paskaidrot sekojušo. Lehner kungs to arī bija, teica. Mm, savos ievadvārdos, jo eh, vairāk eh, tiek strādāts pie eh, individuālām juridiskām sistēmām dalībvalstīs, jo vairāk var redzēt, kādas ir atšķirības attiecībā uz ģimenes tiesībām. Tāpēc pievienojos Lehnera kunga viedoklim tādā ziņā, ka mēs to visu nevaram harmonizēt vismaz ne tuvāko desmit gadu laikā. Varbūt mana perspektīva ir optimistiskāka. Bija optimistiskāka, kad šeit ierados. Esmu pēc izglītības eh, jurista, strādājis par eh, notāri, līdz ar to esmu daudz strādājusi ar dažādiem līgumiem saistībā eh, ar mantojumu un testamentiem. Līdz ar to jautājums nav par nacionālo tiesību sistēmu harmonizāciju. Mēs tiešām esam izvērījušies to darīt. Un attiecībā uz īpašumu tiesībām es to pilnībā varu izslēgt, un esmu arī droši, kā Lehnera kungs eh, kaut ko varēs eh, teikt eh, par mantojuma tiesībām, kas varbūt nedaudz atšķirsies. Tomēr īpašuma tiesībās mēs neiejot, neiejaucamies nacionālajos noteikumos. Tas ir jautājums par to, kas nav no sākuma skaidri paskaidros, piemēram, ja pāris šķirās. Un ir jautājums par īpašuma šķiršanu, dalīšanu. Tad ir e, jautājums, e, pēc kuras juridiskas noteikumiem tas tiek darīts. Tātad, ja viņi abi dzīvo dažādās dalībvalstīs, piemēram, e, viņi līdz šim ir dzīvojuši Itālijā, un tad viņi izšķiras, un viens no pāra dodas projām, piemēram, uz Poliju, tad var rasties situācija, kad viens vēršās tiesā Polijā, bet otrs vēršas tiesā Itālijā. Un es nezinu, kādas ir eh, detaļas šajā, starp eh, šīm um, divu valstu atšķirīgajām um, juridiskām sistēmām? Tomēr, eh, ja viņi abi ir vēršies uh, pie jurista vai uh, tiesā, uh, vienā un tajā pašā mm, izcelsmes vietā vienmēr ir iespējams uh, arī uh, e, gūta dažādas spriedums uh, no uh, dažādām tiesām. Viena Itālijas tiesa var teikt, ka ir jāpiemēro Itālijas likumu, bet poļu tiesa var teikt, ka ir jāpiemēro poļu likumu. Un līdz ar to šiem pāriem netiek palīdzēts, jo viņi daudzus gadus ir, pa, var pavadīt tiesās, iztērēt lielu naudas summu, bet beigās viņiem ir divi atšķirīgi spriedumi, kas ir savstarpēji pretrunīgi, viņi nezin, kā tālāk rīkoties. Mēs vēlējām atrisināt, vēlējāmies atrisināt šādus jautājumus. Uh, un uh, pārī jau no paša sākuma katram, katrai pusē ir uh, jāapzinās. Tad, ja šī ir reģistrēta partnerība, un ja tā nav reģistrēta partnerība, tad nevar piemērot likums, kas attiecās uz reģistrētu partnerību. Tātad ir jāzina, kuris valsts likumi attieksies uz īpašumu vai arī eh, pāriem ir jādod iespēja izvēlēties, eh, un, protams, ka tā ir ierobežota izvēle, ir iespējams eh, darboties tikai konkrētās robežās. Tad ir jānolēm par to, kuru jurisdikciju ir jāpiemēro un kāda likuma ir jāpiemēro. Un Tātad, ja e, dalība valstis e, vēl nav ieviesuši rezervto partnerību un neplāno to darīt, tad ir jautājums e, par ārzemju tiesu lēmumu atzīšanu. Piemēram, Vācijas pāris, ja tas ir vienzimuma pāris, un tas ir tāds gadījums, kas ir bieži sastopams, es nāku no Berlīnas, kāds tātad pāris no Polijas devās uz Berlīni, jo tur viņiem bija darbs Un eh, vienīgā lieta, kas tiek sagaidīts eh, no polijas tiesām, ir tas, ka eh, šis pāris, kuram ir redzēta partnerība Vācijā, tieši tas ir svarīgi, jo dažkārt šāds pāris pārcelsies uz citu dalībvalsti, uz dalībvalsti, kura neatzīst reģi, reģistrētu partnerību, vai arī neatzīst viendzimumu laulības tomēr. Viņi ir uh, tomēr ir tātad eh, eh, Eiropa kāds tiesas spriedums. Tātad, eh, piemēram, balstoties konkrētās valsts likumdošanu, šī partnerība nepastāv. Ir bijuši gadījumi, kad bērnus pat nevar reģistrēt, lai viņi varētu uh, iet skolā vai uh, bērndārzā, tāpēc, ka viens no vecākiem, kurš vēlas uh, viņus reģistrēt, viņš netiek atzīts par vecāku. Un tā ir problēma, ar kur mēs saskaramies. Tas ir kaut kas tāds, uz ko skaidri jānorāda. Nav pieņemam tas, ka bērni, uz bērniem neatiecas nekāda likuma, ir jāmeklē praktiski risinājumi ir jāmeklē praktiski risinājumi, šie, šie bērni taču ir kaut kur jāsūt ir arī eh, gadījumi, kad, eh, piemēram, eh, bija gadījums, kad bērns bija dzīves Portugālē un Portugāla teica, ka jūsu ģimenes attiecības ir ārīgi sarežģītas. Es nezinu, kādā veidā šie, šie bērni nonāca ģimenē vai tika adaptēti vai kā. Un es, diemžēl, nebija, nebija iespējams noteikt, kādas tautības bija dzimušais bērns. Uh, Un tiešām vajadzēja vairākus gadus, lai to e, izlēmtu. Tas nozīmē, ka e, bērnam ir nepieciešama pase, un e, viņi divus vai trīs gadus nevarēs iegūt šo pasi, un līdz ar to pāris, kuram ir šis bērns, nevarēs šķērsot robežu divus vai trīs gadus. Un es domāju, ka vis, mēs visi, kuri piedalāmies juridiskās komitejas darbā, mēs zinām, ka visi šie ir ļoti praktiski jautājumi, un tas viss ir jārisina. Nevar gaidīt, ka cilvēki gaidīs divus, trīs gadus lai iegūtu pasi un varētu e, ceļot e, kā e, nekā pāris, vienkārši tāpēc, ka ir problēmas ar, ar, ar likumiem un neviens nav spiests kaut ko darīt. Ne poļu, ne itāļu tiesas neteiks, ka mēs tad nevaram neko iesākt ar, ar reģistrētām partnerībām. Un šādos gadījumos pāris var pieprasīt īpašuma dalīšanu. Mēs zinām, ka, ja ir aktuāls jautājums par īpašuma režīmu attiecībā uz reizēm partnerībām, un dalībās eh, neatzīs šādas reģionālās partnerības, tad viņiem nāksies atgriezties dalībvalstī, kur eh, atzīst reģistrēto partnerību, tā lai varētu būt eh, īpašuma dalīšana balsoties uz valsts likumiem. Nebūtu iejaukšanās citas dalībvalsts juridiskajā sistēmā. Un problēma, kāda ir aktuāla šobrīd, ir tas, ka vairākām dalībvalstīm ir bailes par to, ka atzīstot uh, ārvalstīs reģistrētu partnerību, eh, viņu pašu pilsoņi varētu eh, iedomāties, eh, ka tādā gadījumā, ja tiek atzīta reģistrētā partnerība ārzemniekiem, tad to ir iespējams darīt arī konkrētās valsts pilsoņiem. Tomēr mēs esam iestādājuši tik daudz garantiju, lai tas nebūtu iespējams. Un tas ir tikai jautājums par to, ka ir jāregulē pārobežu gadījumi. Uh, Un ja ārvalstu pāri, kuri ir reģistrēti eh, kā reģistrēti partneri atšķirīgās dalībvalstīs, ka eh, viņiem nebūs ietekme uz eh, polijas likumiem un polijas pilsoņu prasībām, neatkarīgi no tā, vai viņi ieviesuši šo te ideju par reģistrētu partnerību polijā. Tad attiecībā uz bērnu aprūpas tiesību piešķiršanu Mani kolēģi jau teica, ka tas nav kaut kas tāds, eh, ko mēs regulējam. Mums nav kompetence eh, to darīt. Es esmu eh, šī parlamenta referente attiecībā uz Hāgas konvenciju. Tur ir jautājumi par bērnu adopciju un citi jautājumi. Un tā mēs varam redzēt to, ka Vācijas tiesas atbalsta tikai vācu vecākus šajos gadījumos. Es esmu jautājusi eh, Vācijā cilvēkiem, vai tas tiešām tā notiek, un pirmkārt, es eh, nedomāju, ka kādā eh, dalībvalstī ir šāda statistika par šādiem gadījumiem. Ja tie ir divu valstu gadījumi, liekas, ka tur nav konsekvences. Tad, tad, kuram no vecākiem tiek piešķirtas aprūpas tiesības, un līdz ar to tas ir tāds subjektīvs viedoklis. Man iespaidi. Tomēr eh, dažkārt ir arī ļoti daudz um, vācu partneri, kuri sūdzas eh, dzīvojot eh, citā dalībvalstī, tāpēc ka partners, kuram ir cita nacionalitāte, viņam tiek piešķirts bērnu aprūpas tiesības. Un tāpēc nevar arī apgalvot, ka vienmēr vāciešiem tiek piešķirts šīs tiesības. Jūs runājat par Poliju. Es arī zinu, kas notiek Francijā. Dažkārt viņi sūdzās par mums, un dažkārt tā ir tāda kā mirāža. un nākotnē. Mēs varam eh, sagaidīt eh, to, eh, ka tiesa tomēr sāks ievākt datus par to, kas īsti notiek, kādas ir tendences šajos gadījumos, kad ir iesaistītas trešās valstis un kad ģimenes tiesības tiek skartas. Tomēr šeit Mēs rīkojamies kā Eiropas Savienība un uz mums attiecās Hāgas konvencija. Un, manuprāt, vienīgā problēma, eh, kuru mēs pilnībā apzināmies eh, un ko mēs varam risināt juridisko lietu komitejā, ir vai Eiropas Savienība var paziņot, ka tā, ka atsevišķai eh, valstī ir jāpievienojas vai uh, tie ir eh, dažādi eh, jautājumi, eh, kas mūs neskar. Gadījumos, kad viens no vecākiem, piemēram, nemaksā uzturlīdzekļus un viņš ir pārcēlies uz dzīvi citā dalībvalstī, tad ir ļoti bieži, ir grūti mātēm paust savu sūdzību un saņemt naudu, uzturlīdzekļus no partnera vecāka, otra vecāka. Līdz ar to tas ir jautājums eh, par eh, to, ka ir eh, labāk jādarbojas tiesību sargājošajām iestādēm pārobežu kontekstā. Bet mēs tur neko nevaram darīt, jo tā nav mūsu kompetence. Tas arī viss. Bardzo dziękuję. To, o čem mówiła Aleksandra. Liels paldies, Aleksandrs, saka priekšsādātājs. Aleksandra atbildēja ļoti plašu uz uzdotajiem jautājumiem un komentāriem, un viņas atbildi ļoti labi parāda, cik ārkārtīgi daudzas jomas potenciāli vēl varētu risināt šeit Eiropas parlamentā ģimenes tiesību kontekstā. Mēs to varētu darīt, bet tad mums būtu vajadzīga piekrišana no dalību valstu puses, jo šobrīd šādas kompetences mums nav. Bet nu tagad mūsu laiks iztek, un tāpēc došu vārdu Lehner kungam, nu lai tad viņš pāris vārdos arī pakomentē mantojuma tiesības un šo aspektu. Un tad šis panels arī noslēgsies. Jā. Zu sagen, vielleicht auch Itāļu kolēģi šo jautājumu pieminēja, un te gribu pāris komentārus vēl piemetināt, viņš runāja par apusēju atzīšanu. Tie, kas šai telpā no jums ir juristi, to jūs zināsiet, ka problēma ir arī ar jau, tulkošanas jautājumiem. Valodas problēma ir vēl viens problēma jautājums mantojuma tiesību gadījumā. Un te ar terminiem ir jāiz, jāuzvedas ļoti uzmanīgi, un nereti tulkojumā eh, notiek dažādas kļūmes. Sākotnēji viss šķiet ļoti labi, bet esam piedzīvojuši arī, ka komisijas priekšlikuma kontekstā sastopamies ar šādām problēmām, kad runājam par konkrētiem instrumentiem. Un, piemēram, rodas kaut kas tāds ļoti vispārīgs tulkojums kādam terminam. Un tāpēc te nevar nodrošināt tikai vienīgi apusēju atzīšanu. Nē, ir jābūt ļoti konkrētiem priekšlikiem par to, kas notiek konkrētā gadījumā. Nedrīkst uzskatīt kaut ko par normu. Kā jau kolēģis tieši teica, tas mums arī, mums arī rada bažas eh, problēmas. Luigi Belingvēr to var apstiprināt. Viņš ir referents no, no Itāļu delegācijas. Viņš zina, ko tas nozīmē. Un te runāja par kādu ļoti konkrētu gadījumu īpašumu tiesību, mantojuma tiesību jomā. Tiesība akta attiecībā uz mantojuma tiesībām ir ārkārtīgi daudz un dažādi. Ir likumi pēc satura, likumi par procedūru, tas, protams, ir tehniski rakstura jautājums. Tad arī ir šie likumi ar retrospektīvu ietekmi manto, mans tiesībās un šīs rezervētās daļas tiesību likums, jeb norma, kas darbojas atsevišķās valstīs, citās valstīs tā ir strikta norma, kā Itālijā, Francijā, mazāk strikta tā ir Vācijā, šis dalītais īpašums, tāpat arī, eh, nu, pavisam atšķirīga situācija ir Austrijā. kur vienam laulātajam lūk ir tiesības, piemēram, uz māju, bet ja šis tālētājs pārvācas uz Vāciju un saņem mantojumu saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem, tad, protams, jāņem vērā Vācijas tiesību aktu normas. Man rastos problēma par juridisko skaidrību attiecībā uz to laulāto, kas novēlējis šo nekustamo īpašumu. Ļoti daudz čēršļu. Šobrīd Itālijā piemērotais risinājums ir tāds, ka tiek notiek atzīšana saskaņā ar Itālijas tiesību aktiem. Un tad jau te būtu jāņem vērā visi tie Itālijas valsts, pierība, valsts piedarīgie, kas dzīvo Beļģijā, Vācijā un viskaut kur. Viņi var izvēlēties jurisdikciju, novēlot mantojumā savu mantu, viņi var piemērot Itālijas dalītām, dalītās mantas principu. Mēs veicam pētījumu sarunu veikšanas laikā, un kolēģi no minētajām valstīm ļoti lielu uzmanību arī pievērst šiem procesiem. Pārliecinājāmies, ka lielākajā daļā valstu tiek piemērotas tās valsts dalītās manas noteikumi, kurā ir, kurā ir šī, šī dzīvesvieta, kur cilvēks miris. Anglijā un Velsā šāda veida dalīts mans normu nav. Lielbritānijā ja šī rezidents, jeb apmešanās vieta, bet ne šīs rezervētās eh, daļas tiesību norma. Un ja šie pārstāvi, tad Lielbritānijas pilsoņi pārvācas uz kaut kurienu citurieni, tad viņus nesaista šīs rezervētās daļas tiesību akti, un Itālijas tiesa varētu gan nākt klajā ar nolēmumu, bet šis nolēmums, piemēram, Lielbritānijā atzīts netiktu. Nu, un domāju, ka tas ierobežo pilsoņu pārvietošanās brīvību. Viņiem taču tad tādā gadījumā ir kaut kādā vienā konkrētā valstī jādzīvo un jānomirst, lai šīs rezervētās mm, tiesību no rezervētās mantas daļas normas viņam varētu tikt pievērotas. kompromiss ar Lielbritāniju šajā kontekstā neizdevās. Nu, jāsaka, es pats personīgi īsti neatbilstu, neesmu nekāds fans šī rezervētās daļas tiesību normai. Domāju, ka tas zināmā mērā ir jautājums, kas vairāk aktuāls Francijai un Itālijai. Un es, piemēram, cenšos pretoties šīm normām, un Lielbritānija darīja tieši to pašu. Tāpēc arī Lielbritānija šo regulu neparakstīja, bet izvēlējās nepieviešanās normu, jo tiek nodots īpašuma tiesības. Tad ekspost to vairs nevar mainīt. Lielbritānija tas bija ļoti svarīgi. Jo ir vai nu piešķirts, vai netiek piešķirts šis īpašums. īpašumu no tiesību nodošanas gadījumos, kamēr uh, cilvēks vēl ir dzīvs, tad viņa pastāvīgās, jeb ierastās dzīves vietas, eh, ja mm, dzīves vieta tiek ņemta vērā kā tiesību aktu jurisdikcijas norma. Bet Piemēram, nu, var tad gadīties tā, ka kāds rezidents saņem šo rezidents statusu Anglijā un tad kā pārvācās kaut kur prom un dara to tikai tāpēc, lai šīs tiesību normas varētu attiecīgi tikt piemērotas. Īpašumtiesības tiek nodotas, un šis cilvēks pēc tam pārvācas atpakaļ uz Vāciju. Tad īpašuma tiesības tiek nodotas bez rezervētās īpašuma daļas normas. Un līdzīgi tas ir arī tajos gadījumos, kad pārvākšanās ir pavisam tuvu, nu, piemēram, no Strasbūras uz Kēlu. Jo lūk, šī rezervētās mantas daļas norma, tad ir pie, piemērot attiecīgi Vācijas tiesību aktiem, nevis Francijas tiesību aktiem. Hmm. Francija, Itālija ir tās, kurās šī norma ir ārkārtīgi spēcīga. Tas ir tāds problēma jautājums. Nezinu, kāds īsti ir Spānijā. Un ja viņiem prasītu no šīs normas atteikties, tad viņi uzskatītu, ka mēs iejaucamies viņu tiesību normās. Tāpēc, ņemot vērā, ka mums ir 24 valstu paraksts zem šīs regulas Nu, tad šo te mm, apmešanās vietas normu nevarēja ignorēt. Ir tādas valstis, kā Lielbritānija, kam ir problēmas, bet kas tad, piemēram, tādām valstīm, kas ir islāmiskas, piemēram, Maroka un nezinu, kas vēl? Jautājumi, eh, mantojuma tiesības, tad tas būs, arī šajā gadījumos būs ārkārtīgi interesantas. Nu, piemēram, saskaņā ar islāma mantojuma tiesībām, nu, nav vienādas mantojuma daļas dēliem un meitām. Tas ir ārkārtīgi interesants jautājums. Un e, arī juristi nevienmēr par šiem jautājumiem ir vienisprātis. Augstākā reģionālā tiesa Vācijā, piemēram, teica, ka lūk, marokāņu tēvs var uzrakstīt mantojumu, kur, piemēram, īpašums tiek piešķirts nu, mantojumā tikai dēlam, bet saskaņā ar Vācijas tiesību aktiem meitai pienāks puse no tā bet tikai no naudas, nevis no īpašumiem. Nu, rezultātā, nu, saskaņā ar, saskaņā ar nu, vēl kādas valsts tiesību aktiem, tad arī manta tiktu dalīta tomēr pusēm. Nu, tātad situācijas ir ārkārtīgi atšķirīgas šīs rezervētās, jeb obligātās mantojuma daļas. Liela daļa regulas ir saistīta ar to, ka, nu, tam aizgājējam pirms nāves ir jāzina, kas notiks ar viņa atstāto mantu. Un ja viņš dzīvo mirst kādā citā valstī, tad viņam ir jāpārzina turienes mantojuma tiesības un noteikumi. Paldies! Paldies, turpina priekšādātājs. Tālāk došu, paldies, eh, teikšu paldies gan Teinas kundzei, gan Lehner kungam, man Fiorīnī kundzei un došu vārdu nākamajam runātājam Luigi Berlingeram, kurš vadīs nākamo sarunu paneli. so lange geredet, dass die Zeit ausgelöst ist. Welcher Platz ist das? Diese Worte aus dem Einbruch. Siamo arrivati all'ultimo. All Sveiki visiem! Laiks tad nu ceturtajam sarunu panelim, un tas ir instrumenti efektīvai attīstībai Eiropas tiesvedības kultūras jomā. Bet pirms sākam, vēlos, eh, nu, nodot sveicienus Kurtam Lehneram, mūsu bišam kolēģim. Viņš šķiet gan jau ir atstājis zāli, bet tomēr gribēju viņu pieminēt. Viņš bija Eiropas parlamenta deputāts pirms, eh, nu, visu laiku, izņemot tikai pēdējo gadu, viņš tur vai to, šo amatu vairs neieņēma un strādāja pie visam šīm mantojuma tiesības, tas bija ārkārtīgi sarežģīti, procedūras bija ilgas, grūtas Tāpat jau šīs procedūras parasti ir ilgas un, un garas, bet šīs, šis process ievilkās vēl vairāk, jo, jāsaka, tas, protams, bija saistīts ar pašu Eiropas likumdošanas sirdi. Viņam nācās savā starpā samierināt visus šos ļoti dažādos atšķirīgos viedokļus, kas ir gan tradicionāli atšķirīgi, gan arī ikdienā tik ļoti, ļoti atšķirīgi un svarīgi. Nu, nenoliedzam, tas ir aktuāls jautājums, jo ikvienam no mums reiz nākas mirt. Un ļoti daudziem ir, kas atstājums mantojumā pēc nāves, un tāpēc tas tiešām bija aktuāls jautājums ikvienam. Un tradīcijas dalībvalstīs, protams, ir ārkārtīgi atšķirīgas. Leknerkungs pie tā visa strādāja. Viņš strādāja ļoti intensīvi. Viņš bija ārkārtīgi pacietīgs. Un jāsaka, viņa darbā tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vispār likumdošanas jomā pacietībai ir ļoti liela loma spēlējama. Pastāv vienmēr domstarpības starp dalību valstīm, un, protams, ka ik viens cenšas pieturēties pie savas valsts tradīcijām, normām un tā tālāk. Tas, protams, bija saistīts arī to, ar to faktu, un par to es esmu runājis bieži. Ka mēs esam gan Eiropas parlamentārieši, gan tāpat laikā dalību valstu parlamentārieši. Mēs visi vienmēr dikti gribam pieņemt likumus. Bet nerad tomēr piemirstam par tiem tiesību aktiem, kad viņi ir pieņemti un neskatāmies, kā tā tiek piemērota. Bet pilsoņi taču uz saviem pleciem izjūt mūsu pieņemto likumu sekas. Un nerad ir tā, ka likums darbojas negluži tā, kā mēs esam to iecerējuši. Jo realitātē viss šī situācija ievieš korekcijas. un tāpēc mums likumdošanas procesa laikā ir arī jāmācās. Jāveidojas, jāpilnveidojas, mums jāredz tā, jārada tādi apstākļi, kas noved pie tā, ka likums darbojas atbilstīgi un dod pozitīvu ietekmi. Atsevišķi statistikas dati liecina, ka Eiropas Savienība ir sagatavojusi tādu korpusu juris, jeb likumdošanas aktu kopumu, kas ir milzīgi apjomīgs, burtiski gigantisks savos apjomos, bet tikai 5% no tiem nāk par labu pilsoņiem konkrētās jomās. Un tas ir tā, it kā jūs būtu nopirkuši Ferrari un tad braukt ar viņu 30 km stundā pa ceļu ar tādu ātrumu. Kāda tad jēga? Un tā tas arī būs turpmāk, ja mēs negūsim mācības no pagātnes kļūdām. Un ja šie tiesību akti nesmelsies no sabiedrības pieredzes un nedos tai pēc tam kaut ko atpakaļ. Nu, lūk, šīs pēcpusdienas pēdējā, ceturtajā saruna panelī mums jārunā tieši par šiem instrumentiem, par juridisko tiesvedības kultūru tie, kas iesaistīti likumdošanas eh, procesā, procesā, nu, ir jau daļa no šīs tiesvedības kultūras. Visi, kas, piemēram, darbojas kā tiesneši, kā juristi, ir daļa no šīs kultūras. Un te parādās tiesvedības ētikas un rīcības ētikas jautājums. Bet tradīcijas, kā jau teicu, ir ļoti atšķirīgas dažādās valstīs. Lai kā tas arī nebūtu, mēs tomēr esam daļa no vienas Eiropas Savienības. Un mūsu pieredze tiesību aktu pieņemšanā šeit Eiropā liecina, ka Eiropa kļūst par tādu kā kastla, kurā sajaucas pilnīgi viss, visas šīs dažādās tradīcijas, tīpaši arī e, eh, civila tiesības un parašu tiesības. Kaut arī tās nākušas abas no pilnīgi dažādām pusēm, beigu beigās var atrast kādu kopsaucēju. Un tīri juridiski mēs arī meklējam terminus šiem kopsaucējiem. Es atceros, cik grūti, cik liels problēmas, piemēram, sagādā terminu tulkojums no, no Itālijas uz angļu valodu, piemēram. Esmu no Romas, un Romā ģimenes tiesības ir man, ja juridiskā persona un privāta persona bija termini, ko izmantojam ļoti bieži, bet angļu valodā tulkojums nebija precīzs. Kad runājam par juridisko kultūru, tad mums ir tāda, ka tad poligāma laulība, vai ne tā? 24 dalību valstis, nu tagad veidos partnerattiecības, bet ne visas 27. Virzamies uz priekšu, uz attīstības pusi no vienas puses, tīri profesionālā ziņā juristi un tiesneši tiks apmācīti vēl tālāk, bet viņi jau ir apmācīti un izglītoti un kvalificēti. Bet nu, tā vēl tāda, nu, teiksim, tāda kvalifikācijas celšana varētu norisināties visās 27 dalībvalstīs plus vienā, kas nāk papildus visām tām jurisprudences studijām, kam viņi jau izgājuši cauri gadu gaitā. Bet, nu, jādomā par to, kā šo apmācību tālāk veidot Un Eiropas parlaments vismaz divos lāgos jau ir nācis klajā ar dokumentu. Nu, gan par Stokholmas programmas iniciatīvām tika sagatavots ziņojums, un mēs likām priekšā savas idejas par apmācību tiesnešiem un juristiem. Un vienmēr, vienmēr pamata ideja bija nodrošināt šādu kopēju um, jurisprudences apmācību, treniņu. Atcerēties, atcerēsieties arī Nīderlandes sagatavoto programmu Un šīs programmas sagatavotās ar mums runās šo pēcpusdienu. Turklāt jādomā arī par salīdzinošiem pētījumiem, kuru mērķis būtu saglabāt ļoti augsto tiesvedības sistēmas kvalitāti. Un paskatoties, kas notiek dalību valstīs Kas notiek ar tiesnešiem? Tiesneši, protams, ir gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī. Tā mēs varētu veidot salīdzinošo rādītāju tabulu. Komisija šķiet to mums prezentēs vēlāk. Nu, tad pēdējais komentārs. Ja vēlamies virzīt uz priekšu ne tikai likumdošanu, bet arī likuma īstenošanas procesu, tad viens no instrumentiem, kas mums šeit var palīdzēt, protams, ir kopēja jurisprudences kultūra Eiropā. Nu, un tad lūk, tagad došu vārdu Rūdam Vinteram. Viņš ir vecākais koordinējušais vicepriekšādātājs administrītavajā augstākajā tiesā tirniecības un rūpniecības jomā Nīderlandē. Lūdzu. Dāmas un kungi, es uzskatu, ka tas ir liels gods un privilēģija runāt šeit uh, Eiropas sirdī, uh, stāstot par tiesnešu apmācības tīklu. Kādēļ es esmu tik cieši saistīts ar šo jautājumu? Es nedaudz pastāstīšu par savu profesionālā darba pieredzi. Jau 25 gadus man ir tas gods būt uh, Nīderlandes tiesnesim, un mums praktiski katru dienu ir jāpiemēro arī Eiropas Savienības tiesības. Esmu pieņēmis lē, nolēmumus par lauksaimniecību, pārtikas nekaitīgumu, konkurences tiesībām un visiem tam līdzīgiem lēmumiem. Es atrodos Eiropas avangardā strādājot uh, šajā augstākajā tirzniecības un industrijas tiesā Hāgā. Mēs piemērojam ne tikai Eiropas Savienības tiesības, bet arī daudzkārt esmu piedalījies projektos, lai dalītos pieredzē ar uh, kolēģiem jaunajās dalību valstīs šajās tikšanās reizēs man ir bijis uzklausīt viņu vēlmes, cerības un bāžas par Eiropas Savienību, un uh, visu to varētu summēt šādi, kur es to atradīšu, šo normu, kā to piemērot, un vai ir kāds instrumentu kopums. Man šis tēmats uh, sniedzas atpakaļ uz 2001. gadu, kad uh, sākām uh, Eh, sākām īstenot ar infraprojektu. Eh, šajā projektā bija iesaistīti Nīderlandes tiesneši, kuri uzskatīja, ka viņiem trūks zināšana par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un tika nolēmts šo situāciju mainīt pēc iespējas ātrāk, un mēs sākām uh, izveidot jaunu informācijas zināšanu pārvaldības infrastruktūru. Šī eh, sistēma tika izveidota ņemot vērā nespecializēto tiesnešu vajadzības, kuri piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus šad un tad tādus parastiem tiesnešiem šī sistēma bija domāta. Un šajā sistēmā ir pieejami informācijas resursi par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Šajā sistēmā ir sadaļas Porta Eiros un Porta Juris. Un um, mēs uzturam arī tiesu uh, pārstāvju koordinācijas tīklu Eiropas Savienības uh, tiesību jautājumos, un uh, viņi izplatīja informāciju par šiem jautājumiem. Uh, projekta realizācijas rezultāti ir ļoti pozitīvi. Šīs sistēmas trīs pīlāru struktūra ir darbojusies ļoti efektīvi. Vēl pirms desmit gadiem uh, Eh, galvenais problēma bija atbilstošas informācijas rašana vieglā veidā un, uzlabo, eh, un tehnoloģijas uzlabošana. Tas joprojām ir aktuāli. Otrais pīlārs ir saistīts ar prasmēm, kā informāciju izmantot, kā piemērot Eiropas Savienības tiesības. Un šeit svarīgākais eh, jēdziens ir izglītība. Uh, Un trešais pīlārs bija augsti kvalificētu speciālistu tīkla izveidi, kas nodarbotos ar informācijas izplatīšanu tiesnešu vidū. Un tagad ir izveidojies stingrs un elastīgs, elastīgs sadarbības tīkls, kas palīdz arī mums ātri saņemt reakciju uz aktuālā attīstību. Tātad tas ir CCE sadarbības tīkls ja viena pīlāra ietvaros tiek veikti kādi jauni pasākumi, tad tas viss tiek saskaņots ar sistēmas darbību kopumā un uh, tiek koordinēti pasākumi pīlāru starpā. Vide, kurā tiesneši un citi juristi strādā, šobrīd ir ievērojami mainījies kopš projekta īstenošanas sākuma brīža. Pēdējās desmitgades laikā tehnoloģija ir strauji attīstījusies un uh, informācijas iegūšana ir uh, ievērojami atvieglojusies, ir vieglāk pieejama informācija par Eiropas Savienības tiesībām arī Nīderlande. Tehnoloģiskie uzlabojumi pirmajā pīlārā un informācijas vieglāka pieejamība liek pārskatīt arī otrā pīlārā ietvērtos izglītības aspektus un arī tiesu pārstāvju koordinācijas tīkla mm, darbību. Eh, protams, ka šis projekts joprojām ir kā uh, pārvaldības sistēmu, bet mainās trīs pīlāru saturs un savstarpējā saikne. Ja pamat informācija ir viegli sasniedzama, tad arī e, izglītības programmas var e, izveidot pēc citas struktūras. E, tagad ir pieejami dažādi citi Uh, apmācības veidi, uh, e-apmācība, podkāstu izmantošana, tiešsaistes apmācības kursi un citas iniciatīvas. Sadarbības tīkli joprojām ir svarīgi, bet tie darbojas citādāk nekā pagātnē. Līdz ar to mēs esam uh, iegājuši jaunā ērā un darbojamies pilnīgi citādā vidē neviens nešaubās par to, ka, ja vēlamies komponēt skaistu melodiju, tad visām notīm ir jāatrodas pareizās vietās. Tas ir neapšaubām. Tas ir saistīts ar mūzikas būtību, un to dzirdēs arī klausītāji. Mūsdienu tehnoloģijā, izglītībā un sadarbības tīklos uh, tehnoloģiskā struktūra ir jāizveido tā, lai Eh, izglītība varētu virzīties uz priekšā, balstoties uz tūlīt pieejamu un loģiski strukturētu informāciju, un lai sadarbības tīkli varētu izmantot modernās komunikācijas tehnoloģijas un varētu koncentrēties uz īpašo mērķu izpildi un sniegtu specifisku informāciju, konstatējot svarīgas attīstības tendences jau sākotnējā posmā, to iedīglī un nodrošinātu piekļuvi uh, zināšanām, kas ir uzkrātas konkrētajā sadarbības tīklā. Šobrīd mēs daudz dzirdam, ka trūkst laika, ka trūkst naudas, un par to dzird vēl pat biežāk. Uh, šīs tehnoloģijas uzlabošana var kļūt par virzītāju spēku šai procesā, turpinot attīstību arī ekonomiski grūtos apstākļos Tagad uh, ir jādarbojas jaunā un efektīvākā veidā. Bieži vien mēs nonākam tādā situācijā šodien, kad informācija, izglītība un sadarbas tīklus nevienmēr saprot, kā vienas celtnes trīs balstus. Un nevienmēr arī tiek salikti pareizie uzsvari nu, un notis nav īstajās vietās. Un uh, Eh, nevienmēr mūziķi saprot diriģenta žestus. Eh, svarīga juridiska informācija par Eiropas Savienības tiesībām ir izkaisīta internetā un ir grūti atrodama. Kā izskatās tuvākā gaišā nākotne runājot par juristu izglītību, tiesnešu izglītību Eiropas Savienībā, kā mēs varam vislabāk izmantot dažādu sadarbības tīklu pastāvēšanu Eiropas Savienības tiesību aktu kontekstā. Uh, Mums ir jādomā par nākotni un labai tiesu darbībai zināšanas ir absolūti nepieciešama. Zināšana pārvaldības sistēma ir svarīga, informācija, izglītība, sadarbības tīkli ir jāatzīst kā šādas sistēmas pamata pīlāri koordinācija starp šiem pilāriem un pilāru iet, ietvaros ir ļoti svarīga. Ir jāspēj iest, speciālistiem vieglā veidā atrast informāciju. Informācijai ir uh, pašai uh, jāparādās tādā veidā, ka to ir viegli saprast un uztvert. Un ir visa svarīgā tieslietu informācija jāpasniedz vismodernākajā veidā ir uh, Eiropas Savienības tiesību akti jāpiemēro kvalitatīvā veidā, lai arī varētu īstenot uh, plašu pieredzes apmaiņu. Ja informācija ir viegli pieejama un viegli sniedzama, tad arī izglītības sistēma ir jāpiemēro šai jaunai situācijai, jāizmanto efektīvāki uh, instrumenti, kas prasa mazāku laiku un ir nepieciešams izglītības jomā veidot savstarpējās uzticības gaisotni. Ir jāpatur prātā izvirzītie mērķi, zināšanas, informācija, kas tiek gūta sadarbības tīklā, ir jādalās šajā informācijā, un tā ir jābūt pieejamai no uh, viena izējas punkta. Uh, Eh, sadarbības tīklu dalībniekiem ir jājūtās drošiem, un šāda uzticība ir jāveicina. Un, balstoties uz šādu pieeju, mēs varam domāt par gaišu nākotni, kurā informācija, izglītība un sadarbības tīkli ir apvienoti vienotā Eiropas eh, zināšanu pārvaldības sistēmā. Ir uh, Eh, nepieciešams skaidrs pārskats par eh, Eiropas Savienības tiesībām vieno interneta portālā, eh, definējot skaidrus jēdzienus un principus attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, ir jāsaprot pamat tiesības un tiesības principi, kuri tikai ierobežotā veidā ir definēti līgumos, bet daudz kas atspoguļojas Eiropas Savienības tiesas um, nolēmumos. Un ir uh, informācija jāpasniedz uh, vienkāršotā veidā pilsoņiem un detalizētākā veidā speciālistiem. Viss ir uh, informācijai jābūt pieejamai par Eiropas Savienības tiesību aktu galvenajām iezīmēm. Var to saukt par rīku kasti, kas paredzēta uh, juristiem, un tieši to vēlas uh, saņemt uh, kolēģi arī jaunajās dalību valstīs. Un tas nozīmē, ka ar nelieliem finanšu līdzekļiem mēs varam dot uh, lielu ieguldījumu 700 tūkstošu juristu izglītībā Eiropas uh, Savienībā, uz ko ir norādījis arī Eiropas komisija. Katra dalība valsts iztērētu 100 eiro katra jurista izglītībai šobrīd tas ir 70 tūkstoši, bet par pavisam nelielu naudas summu mēs varam izveidot tādu informācijas platformu, kas dod pārskatu uh, integrētā veidā par uh, modernākajām Eiropas Savienības tiesību normām, jaunākajām normām. Ja es vēlos saprast, sistēmu, kā darbojas brīva preču aprite, es varu atrast dažādu universitāšu PowerPoint prezentācijas, bet tās nav pasniegtas uh, vienotā sistēmā e, tiesiskuma portālā. Ja mēs apvienojam Google uh, un Eiropas, uh, meklējam Google uh, šo jautājumu, tad uh, varam atrast Eiropas Savienības, Eiropas uh, komisijas portālu, bet tam nav saiknes ar Eiropas Savienības um, tiesas uh, portālu. Tā, bet šādus dokumentus nevar atrast par visiem, visām tiesību jomām. Tas nozīmē, ka mēs situāciju varam daudz vēl uzlabot ja apmeklējam Eiropas Savienības e-tiesiskuma portālu un uzklikšķinām uz judikatūras pogas, tad konstatējam, ka šī informācija ir liederīga pilsoņiem, bet maz, maz noderīga juristiem, speciālistiem bet tā pašā laikā ir pieejams AB eh, Eiropas eh, tiesību aktu ABC, kas juristiem ir pārāk vienkārši, bet pilsoņiem, vienkāršiem pilsoņiem pārāk sarežģīti un neizmantojama. Šie ir tikai daži piemēri, kas raksturo to, cik svarīga ir piekļuve informācijai, lai uh, ievirzītos uz ikdienas efektīvas informācijas uh, sistēmas izveidi. Es uzskatu, ka e-tiesiskuma portāls, ko komisija ir izveidojusi, paver ceļu turpmākām sadarbības tīklam. Izglītības pasākumi tiek pasniegti tādā veidā, ka ir iepriekš zināms, kad kad eh, notiks lekcijas un semināri, vai tajos varēs piedalīties un var saņemt arī podkāstu eh, ierakstus. Runājot par sadarbības tīkliem, eh, ir iespējams publicēt darba kārtības, un tas palīdz arī labāk koordinēt darbību dažādu dalību valstu sadarbības, iekšējiem sadarbības tīkliem būtu jāspēj labāk sadarboties savā starpā. Dāmas un kungi, atgriežoties uz zemes, es gribu teikt, ka sadarbības tīkli joprojām būs uh, svarīgs instruments uh, tie, uh, tiesiskās izglītības jomā un nodrošinot vīdes pārmaiņu šai jomā. Es saskatu šiem sadarbības tīkliem gaišu nākotni, bet virtuālās daļas nozīme arvien pieaugs, kaut gan arī personiski kontakti ir nepieciešami, kā to apliecina šīs dienas sanāksme. Vide, kurā juristi darbojas, arī ir mainījusies, un šis process neapstāsies. Ir pienācis laiks atkal uh, panākt līdzsvaru starp izglītību, informāciju un sadarbības tīkliem, lai uh, tas, uh, šie elementi darbotos, ka uh, labs orķestris, lai uh, speciālisti varētu spēlēt melodijas un nodrošināt visiem tiesiskuma ievērošanu. Voglio salutare il Presidente della Commissione Libe del Parlamento europeo. Libes eh, komitejas eh, priekšsēdētājs ir atgriezies Aglera kungs. Eh, paldies par jūsu runu, Vinterkungs. <clears throat> Es domāju, ka jūs tiešām eh, mm, uzsvērāt to, cik uh, Svarīga ir apmācība un intelektuāla attīstība cilvēkiem, kur strādā juridiskajos dienestos, un cik svarīga ir tiesiskuma kultūra Eiropā. Un, protams, ir svarīga arī interneta eh, loma. Jūs, protams, arī uzsvērāt eh, tiesi eh, personīgo kontaktu lomu. Bet ir skaidrs, ka bez interneta mēs neiztiksim. un eh, gan apmācība, gan informācijas pārskatīšana, kā arī tīkli, eh, tos nevar eh, uzskatīt par neitrāliem instrumentiem. Tas nav tikai jautājums par reģistrēšanu. Tas ir veids arī, kā izplatīt zināšanas, ne tikai tās reģistrēt, un bija arī jautājums par pieejamību, ko minējāt. Eh, to, ka cilvēki, eh, kuri ir eh, iesaistīti, ka viņiem ir jāspēj iegūt informāciju. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Vītera kunga komentāri man atgādina ja par to, ka darbs ir jāpaveic labi, ne tikai vienkārši jāizdara darbs. Tad vērtīgs darbs ir jāpaveic labi. Un e, šis e, koncepts arī e, tiek tālāk izplatīts. Un tīklu iespējas dažādu juridisko skolu savienošana ir ārkārtīgi svarīgas. Un eh, tagad mēs esam nonākuši pie eh, Pereiras eh, kunga runas. Pereiras kungs pārstāv Eiropas tiesiskuma apmācības tīklu, kurš mums iepazīstinās ar situāciju šajā nozarē. Lūdzu, jums ir dos vārds. Priekšsēkungs, Eiropas parlamenta un Nacionālo parlamentu deputāti, dāmas un kungi, no sākuma vēlētos pateikties Libe un Jūrī komitējām Eiropas parlamentā par ielūgumu kas e, mums ir liels e, gods e, būt šeit. Un uh, iepazīstināt uh, jūs ar Stokholmas programmas uh, attīstību uh, saistībā uh, ar um, tieslietu darbinieku apmācību. Organizācija, uh, kuru man ir gods pārstāvēt, ir eh, privāta bezpējas organizācija, eh, kura eh, pastāv Beļģijas judikatūrā. Tā ir vienīgā um, um, bezpējas organizācija, kur iesaist arī valsts institūcijas. Pārējo citu 27 Eiropas Savienības uh, Uh, mm, organizācijas, mm, tas skaitā arī Eiropas juridiskā um, akadēmija, ir mūsu organizācijas locekļi, un šajās uh, būtiskajās institūcijās, kā locekļi, ir iesaistīti arī tieslietu ministri, kā piemēram Vācijas un Austrijas gadījumā, arī augstākās tiesas, kā piemēram Kipras un Igaunijas gadījumā, kā arī juridiskās skolas, tiesu skolas un tieslietu ministru tīkls kā tas ir Francijas un Portugāles gadījumā. Vai arī augstākās mm, padomas, kāds ir Spānijas gadījumā. Mūsu organizācija radās pirms desmit gadiem ar mērķi eh, būt kā mm, ārvalstu platformai, eh, kurā mainīties ar pieredzi eh, locekļu starpā. Un mēs esam apmācījuši šim 40 tūkstošu Eiropas tiesnešus un prokurors. Tīkla nozīmīgums tika atzīts 2007. gadā, un to darīja ar 12. Eh, februāra padomis eh, lēmumu. Un eh, tajā tika minēts, ka mūsu organizācija veicina Eh, tie, eh, tiesnešu un prokuroru apmācību, attīstoties Eiropas dimensiju, un tādā veidā tiek stiprināta uh, divpusējā uh, uzticamība un sadarbība starp dažādām juridiskajām sistēmām, tiesu sistēmām. Un uh, tajā pašā padomas lēmumā tika minēts 4. pantā FD punktā, ka, lai atbalstītu mūsu tīkla gaskārtējot apmācības programmu, uh, Ehm, tiks eh, piešķirties, eh, eh, tik piešķirti granti no Eiropas saimnības puses. Līdz ar to pēc šī padomas lēmuma realizēšanas mūsu tīkls var jums ziņot par sasniegto konkrētajās jomās. Eh, mūsu eh, darba portfēlis ir tiešām eh, ievērojams. Mēs nodarbojamies ar ievērojumu aktivitāšu skaitu 19 dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un šajā aktivitāšu portfelī visvarīgākais ir ideja kuru, kur radās šajā parlamentā, un tā ir tieši apmaiņas programma. Kā jūs to zināt, tad uh, Eh, Stokholmas eh, programma eh, mm, aicināja uz trīs tendencēm tieslietu darbinieku apmācībā. Tad, tad, apmācība attiecībā uz Eiropas Savienības tiesībām, uz instrumentiem, kā arī apmācību lingvistiskajās spējās, lai uzlabotu tieslietu sadarbību, kā arī dažādu Um, juridisko sistēmu darbinieku apmācību Eiropas uh, Savienībā. Un šī apmaiņas uh, programma koncentrējās tieši uz šo jomu. Mēs uh, spējam organizēt programmu ar Eiropas Savienības atbalstu. Un tā ļauj tiesnešiem un prokuroriem no dalībvalstīm doties uz kādu citu dalībvalsti. Viņus uzņem kolēģi Uh, un tādā veidā viņi gūst ieskatu par to, kā darbojas juridiskā sistēma konkrētajā valstī. Papildus tam, papildus uh, šim uh, standarta programmai, kuru mēs organizējam kopš 2005. gada, arī citas apmaiņas jomas ir aktualizētas, kā piemēram Eiropas cilvēku tiesību tiesas apmaiņas programma kā arī Eiropas Savienības tiesas programma un Eiropas programma. Mēs arī uh, organizēsim ne tikai uh, apmaiņas programmas, bet arī pētniecības vizītes, uh, lai, uh, lai mūsu darbiniekiem uh, sniegtu uh, pamatīgu ieskatu, kā uh, darbojas šīs organizācijas. Lai uh, rēģētu uz uh, lielākajām prasībām, kādas uzstāda Sahalmas programma, tad bija aicinājums uh, Uh, lai tiktu izveidot tāda kā Erasmus programma, kas būtu domāta jaunajiem uh, prokuroriem un tiesnešiem, uh, mūsu tīkls ir spējis šogad uzsākt pilota projektus, kuru mērķis ir tieši šī cilvēka kategorija, lai viņi varētu spēcināt saiknes tātad starp Eiropas Savienības topošajiem darbiniekiem viņu eh, karjeras eh, pirmajā fāzē. Un ar šīs programmas palīdzību mēs cenšamies ne tikai sniegt eh, iespēju dibināt kontaktus ar valstu juridisko sistēmu pārstāvjiem, šiem te topošajiem tiesu sistēmas darbiniekiem. Mēs arī cenšamies dibināt kontaktus ar kolēģiem, un tādā veidā mēs varam dalīties svarīgā pieredzē. Un mūsu tīkls e, izstrādā arī cita veida programmas, e, kuras ir saistītas ar dažādām e, Eiropas tiesību aktu jomām, kā piemēram krimināla tiesību projektiem 1 un 2 par dažādām semināru sērijām un neatkarīgiem semināriem. Un bez tā mēs arī esam varējuši uzsākt un izmantot jau 18 gadus uh, Um, ilgstošu uh, programmu, tātad uh, šo te, uh, šos te konkursu jauniem tiesnešiem un prokuroriem, kas pēdējā gada laikā ir devusi ievērojams augļus. Ir 42 komandas piedalījušās no 23 valstīm. Un 21 valsts no Eiropas Savienības tātad. Un mūsu tīkls ir arī spējis eh, sniegt dažādus citus eh, apmācības instrumentus. Eh, un, piemēram, lingvistiskās apmācības seminārus. Esam uzlabojuši apmācību metodiku, kā arī citas jomas, kurās mēs cenšamies izstrādāt instrumentus, kuri ļautu Eh, labāk izmantot eh, zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Tas viss ir pieejams mūsu mājaslapā. Un mūsu eh, tīkls pēdējo gadu, divu gadu laikā ir arī sniedzis e-apmācības instrumentus, kas ir pieejami mūsu mājaslapā. Un attiecībā uz to, ko teicu no paša sākuma arī esam izvērsuši citas apmācības aktivitātes, dažādas apmācību platformas, kur iesaistām uh, tad, uh, pasniedzējus no dažādām Eiropas Savienības valstīm, kur viņi var dalīties savā zināšanās par Eiropas Savienības uh, tiesību aktiem un judikatūru. Un mūsu tīkla galvenie koncepti līdz ar to ir šādi. Tātad dažādu um, Eiropas Savienības valstu darbinieki, kuriem ir kopīgas Eiropas Savienības vērtības Viņi izmanto uh, un piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus, uh, tajā uh, pašā laikā tiek radīta kopīga Eiropas tiesiskam kultūra. Un, lai to darītu, mēs pieturamies pie diviem galvenajiem konceptiem. Pirmais ir tas, ko es varētu saukt par decentralizētu plānošanu. Savukārt otrā lieta ir decentralizēta izpilde. Un ko tas praksē nozīmē? Decentralizēta plānošana nozīmē to, ka Eh, tā vietā, lai eh, būtu viens centralizēts eh, apmācības sniedzējs, mūsu tīkls izmanto dalību valstu iespējas, lai lai tiktu realizēts konkrētais apmācības programmas mērķis, un tikt izmantota nepieciešamā metodika, lai realizētu apmācību. Un tajā pašā laikā mēs arī aicinām, eh, lai eh, šis te, eh, apmācības koncepts būtu decentralizēts, kas ļautu katrai atsevišķai dalībvalstī uzsākt savu apmācību savā teritorijā. Tas ir galvenais iemesls, kāpēc mēs esam varējuši 2012. gadā Eh, organizēja tātad apmācības 19 atšķirīgās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un kā tas viss eh, darbojas? Protams, ka ir nepieciešama eh, spēcīga apņemšanās um, no visām uh, dalībvalstīm. Mēs arī esam varējuši paļauties Ļoti svarīga e, ir arī Eiropas Savienības finanšu atbalsta e, kontinuitāte. Esam varējuši arī e, darboties ar nepieciešamo plānošanu un kontinuitāti, ņemot vērā Eh, to, ka finansējums ir eh, drošs periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Un eh, mūsu tīkls arī iesaista ļoti specifisku vairākus darbiniekus. Kā jūs to varat eh, iedomāties, tad tiesneši un eh, prokurori nevar vienkārši tā eh, atstāt tiesas, lai jebkurā brīdī uzsāktu apmācību. Tam ir nepieciešama ļoti adekvāta un laicīga plānošana. Un lai jums sniegtu ieskatu par to, kā notiek apmaiņas programma, kuru mēs arī realizēsim 14. gadā, Šo aktivitāšu plānošana sākās pagājušā gada mārtā, un lai uzsāktu pirmo Eh, Rakus eh, projektā daļu, tad sākotnēja apmācība eh, tika noteiktas šīs apmācības nedēļas 20 mēneši iepriekš, un tas tika darīts tāpēc, lai ļautu dalībniekiem un apmācības institūcijām, kā arī iestādēm, kurās viņi strādā, lai, viņi, lai tās varētu veikt nepieciešamo plānošanu. un eh, piemērot eh, savas, eh, savas apmācības programmas mm, Eiropas grafikam. Un tad, tad laikā, kad Eiropas parlaments nolēma par finanšu perspektīvu no 14. 20. gadam, mūsu tīklā ierosinājums, es neizmantoju vārdu prasība, mūsu lūgums, ierosinājums ir atstāt visu to, kā tas ir, jo uh, Eh, tad šis te grantu eh, mehānisms, eh, kas mums tika piešķirts laika posmā no 7. līdz 14. gadam, ļoti efektīvi strādā. Un, mūsuprāt, tas strādā tiešām ideāli. Un tāpēc to nevajadzētu mainīt. Un, lai organizētu mūsu apmācības portfeli, mēs paļaujamies uz labākajiem ekspertiem, kuri nāk no dalībvalstīm, kā arī uz tad, tad, apmāt, cītāju uh, pieejamību, lai tas viss varētu tikt realizēts. Mēs arī uh, izplatām informāciju uh, mūsu mājaslapā. Tur ir tad, norādes uz mūsu locekļiem dalībvalstīs, un mēs arī cenšamies atvieglot pieeju informācijai šajā jomā. Un eh, mēs arī paļaujamies uz eh, konkrētajām dalībvalstu institūcijām, uz viņu eh, atbalstu mūsu sekretariātam. Un noslēgumā es vēlētos runāt par skaitļiem. Sākšu ar apmaiņas programmu, ņemot vērā to, ka to uzsāk parlaments. Pieļauju, ka parlamentos priecāsies uzzināt to, ka um, kopš tad 2012. gadā uh, ir uh, E, piedalījušies 1230 dalībnieku šajās apmaiņas programmās. Tad attiecībā uz e, tīkla apmācības aktivitātēm un starptautiskajām e, apmācības aktivitātēm, kuras mēs esam organizējuši dalībvalstīs, skaitlis, kuru mēs sasniedzām, bija 2425. Tātad tiesneši un prokurāri 2012. gadā. Tomēr Šis skaitlis, kurš attiecās tikai uz dalībniekiem, tas neatspoguļo tieši e, šo e, aktivitāšu saturu. Un, lai to izdarītu, mēs esam izstrādājuši karti, e, kuru šajos atslēgļos ir grūti nolasīt. Tomēr tā ir atrodama mūsu gaskārtējā ziņojumā, kurš ir jums iesniegts. Tur mēs esam aprēķinājuši apmācības dienas. Uh, Tas ir tās eh, dien, to dienu skaits, eh, kad eh, cilvēks tiek apmācīts. Ņemot vērā aktivitātes, kuras sniedz mūsu tīkls, būtu kļūda uzskatīt, kā starptautiskās aktivitātes, te tiek iekļautas, patiecībā te ir arī citas aktivitātes iekļautas no dalībvalsts puses un kuras arī finansē citas dalībvalsts. Un šajā jomā mēs esam eh, sasnieguši 1937 darbinieku 2012. gadā. Tādā veidā eh, kopējais skaits ir 4350. Eh, Eiropas Savienības tieslietu darbinieki, kuri iesaistās ar saviem kolēģiem mūsu apmācības aktivitātēs 12. gadā. Un karte Eh, kura, eh, kur ir minētas eh, izcēlesmes valstis. Lielas paldies par jūsu laipno uzmanību. Grazie. Lielas paldies, saka priekšsādātājs. Paldies, Prēras kungs. Tā tiešām ir ļoti liederīga informācija par to, ar ko nodarbojas jūsu organizācija. tīpaši, kad jūs runājat par šo tiesnešu Erasmus programmu. Tas nāca kā rezultāts Eiropas parlamenta ierosinājumam. Jūs turklāt runājat ar par vienu jautājumu, kas šķiet eh, ir nedaudz ignorēts līdz šim, bet kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, respektīvi Eiropas jurisprudences kultūras veidošana un valodas problēma šai kontekstā. Tā kā tiesneši un juristi faktiski ir tādi kultūras aristokrāti, tad viņi valodu uzskata. Par intelektuālu trivialitāti. Bet, bet, ja nav tomēr tādas vienotas saprašanās un valodas, tad nav iespējams izveidot Eiropu un nav iespējams izveidot Eiropas jurisprudences kultūru. Grūti būt daļai no kultūras, ja jūs to nesaprotat valodziņā. Viens runā, un otrs šo cilvēku nesaprot. Tas ir tāds ļoti pamatīgs un vienkārši čēršļus. Tāds čērlis Eiropā pastāv. Tā ir daļa no Eiropas daudzveidīgās bagātības, bet tas ir arī šķērslis. Un tāpēc ir jāmeklē tādi pazemīgi, vienkārši veidi, kā atrasināt šos preidicālos jautājumus. Un vēl viens jautājums bija šī Mm, treneru, jeb, māc, jeb mācību spēku apmācību. Jūs uzsvērāt, ka nepieciešama iepriekšēja plānošana, ļoti ilgi iepriekš mm, īstenot plānošanu, taisnība. Un tā nu nonākam pie finanšu plānojuma. Jūs jau varbūt zināt, Prērs kungs, ka es biju referents ziņojumam par regulu, kur tik runāts par septiņu gadu finanšu plānu. ES izdevumiem tieši tiesvedības jomā. Mēs runājam par Eiropas tiesiskumu un e, brīvību telpu, Un tur bija arī ļoti liederīgi, manuprāt, bija arī tie skaidri, ko jūs minējāt attiecībā uz šai programmā un pasākumus iesaistītiem cilvēkiem. Tas piedāvā tādu kā saikni starp šiem ietaupījumu ierosinājumiem un to, kādu devumu un cik lielu cilvēku skaitu aptver šie pasākumi. Te parādās arī tāda ļoti laba saikne ar nākamā runātāja tēmu, tas ir Emanuēls Krabits. Viņš ir tiesiskuma ģenerāla direktorāta pārstāvis. Un ārkārtīgi svarīgi, lai viņš mums pastāst par tiesvedības salīdzinošo kritēriju sarakstu. Tam, protams, ir ļoti liela nozīme arī apmācības jomā un likumdošanas jomā kā tādā. Mums ir svarīgi domāt par to, kā varam iegūt reālu sapratni par to, kas norisinās šajā jomā. Lūdzu, Krabitkungs, jums vārds. Merci beaucoup, monsieur le président. Paldies, priekšādātāji. Ārkārtīgi priecājos, ka var būt šeit jūsu priekšā. Tā ir lieliski iespēja īstenot dialogu ar nacionālajiem parlamentiem par tēmu, kas īpaši interesanta šķiet tieši dalību valstīm, respektīvi tas tāpēc, ka te runājam par to, kā darbojas viņu tiesvedību sistēma nacionālā līmenī. Manis prezentētais dokuments, un jūs redzat, tur ir pieejama arī papildus eksemplāru uz galu, to varat saņemt, ir dokuments, kura mērķis ir palīdzēt dalību valstīm uzlabot situāciju, uzlabot savu tiesvedību sistēmu. Tajā piedāvāti dati, salīdzinoši dati par virkni dažādiem parametriem, kas attiecas uz tiesvedību sistēmu. Pārsvarā, piemēram, par neatkarības un objektivitātes jautājumiem, par kvalitātes jautājumiem un efektivitātes jautājumiem tiesvedības sistēmas kontekstā. Nu, kāpēc tad komisija lūk nolēma likt priekšā šādu dokumentu? Nu, iemesls ir pavisam vienkāršs. Tas tāpēc, ka tiesvedību sistēma efektivitāte nacionālā līmenī ir pilnīgi nepieciešama lai varētu atbilstīgi funkcionēt visa Eiropas Savienība un lai uz priekšu varētu virzīties kopējais sektors. Nu, tas ir neizbēgami tāpēc, ka sis, tiesvedības sistēmas efektivitāte rada sekas visām tām normām, kas tiek pieņemts Eiropas Savienības līmenī nu jau vairākus desmitus gadus. Tas ir tik ļoti nepieciešams, ka tas kļūst pat par tādu pamattiesību jautājumu, nu, ja runājam par pamatbrīvību hārtu, piemēram, uh, kas tika pieņemti jau sen, 47. gadā, un kur teikts, ka katrai, ikvienam jādrošina, jānodrošina tiesības, eh, eh, ka tajā gadījumā, ja viņa tiesības ir pārkāptas attiecībā, ar, attiecībā uz tiesību aktiem, ir tiesības vērsties tiesā. Tiesības vērsties tiesā šobrīd ir, protams, eh, viena no pamatiesībām Eiropas Savienības normu kontekstā. Nacionālajās tiesvedības sistēmās, protams, šāda veida eh, līmenī tiek piemērots arī patērētāju aizsardzības jautājumu tiesību akti, iekšējā tirgus tiesību akti un tā tālāk. Un tāpēc ir tāds pavisam kopīgas intereses mums visiem pārliecināties, ka tiesvedību, tiesvedību sistēma strādā efektīvi, tā ir kvalitatīva Un tādējādi mēs varam īstenot visas tās normas, kas ir pieņemtas nu jau krietni ilgu laiku Eiropas Savienības līmenī. Tas turklāt nepieciešams arī tāpēc, lai būtu savstarpēji uzticēšanās un eh, lai būtu atbilstīgi sadarbības instrumenti, kas uz šādu uzticēšanos balstītos. Nu, piemēram, lai būtu salīdzinoši dati par tiesvedības sistēmām dalību valstīs, un tas ir elements, kas ļaus spēcināt šo savstarpēju uzticēšanos starp valstīm. Un visbeidzot, tas svarīgi arī tāpēc, un tas bija izšķirīgais punkts, kāpēc dokumentu sagatavojām, ir tas, ka tas vajadzīgs arī izaugsmai, ekonomikas izaugsmai. Un jūs jau zināt, tā ir viena no prioritātēm pēdējā laikā. Un šis dokuments un šī iniciatīva kopumā ļaus bagātināt Eiropas semestri kā instrumentu, kura ietvaros, protams, notiek eh, ekonomikas politika koordinēšana. Un Eiropas semestrī pusgadu ietvaros tiks īstenota arī tiesvedības, nacionāla tiesvedības sistēma reforma, un tā ir viena no prioritātēm. Tiesvedību sistēmu kvalitāte, neatkarība un efektivitāte pilnīgi noteikti ir viens no mērķiem, kas skaidri un gaiši atspoguļots Eiropas pusgada prioritātēs. Un, lai šo prioritāti īstenot, mums bija vajadzīgi salīdzinoši kritēriji, elementi, ko apskatīt, ir bija vajadzīga informācija, sistemātiski iegūta informācija, kas attiecīgi tad varētu, pamatojoties tālāk uz faktiem, eh, šo mērķi sasniegt jo šie dati atsevišķos gadījumos ļauj izstrādāt rekomendācijas atsevišķām dalībvalstīm, tā, lai vērstu viņu uzmanību uz iespējām uzlabot savu tiesvedības sistēmu kvalitātu un efektivitāti. 2012. gadā sešām dalībvalstīm tika izstrādātas rekomendācijas attiecībā uz tiesvedības sistēmas uzlabošanu. 2010. gadā komisija ierosināja šādas rekomendācijas izstrādāt desmit dalību valstīm. Rekomendācijas, eh, protams, attiecas lūk uz tiesvedības sistēmu neatkarību, vienos gadījumā, vienā gadījumā, citos gadījumos attiec uz kvalitātes vai efektivitātes aspektiem. Šis salīdzinošo kritēriju tabula un dokuments ir instruments, kas ļaus mums do, veidot pamatu tālākai analīzai katrā dalību valstī attiecībā uz to tiesvedību sistēmu Eiropas pusgadu ietvaros. Kāds tad ir šis konkrētais saturs šajā pirmajā eksemplārā, ko esam sagatavojuši par 2003, lūk, 2013. gadā? Tā vispārīgi runājot, tur varu paskaidrot, ka esam pārsvarā pievērdušies civilu tiesību un komerciālo tiesību jautājumiem, kā arī atsevišķiem administratīviem aspektiem. Šajā pirmajā eksemplārā un tabulas variācijā mēs neesam pievērsušies tādiem jautājumiem kā krimināla kodeks. Tāpat arī svarīgi atcerēties, ka izmantojām virkni dažādu indikātoru, kurus varam sagrupēt trijās kategorijās. Pirmā ir rādītāji, kas attiecas uz to, cik strauji virzās uz priekšu tiesas procesu. Tātad trīs procesa ilgums. Te ir dati, kas nāk uh, no Eiropas eh, atbildīgās komitīs, kas jau desmit gadu strādā pie šī jautājuma, un kas attiecas galvenokārt ar tiesas procesu ilgumu, un neatrisināto lietu gadījumu skaitu. Otra kritērija grupa, jeb rādītāja grupa, kas tika apskatīta, ir rādītāji par kval darbu kvalitāti. Protams, rādītāji par kvalitāti tiesvedības jomā tas ir kaut kas ļoti sarežģīts. Un tāpēc izmantojām tādus rādītājus, kas varētu kaut kādā veidā uh, uzlabot, atspoguļot atspoguļus, kas uzlabo tiesvedību. Nu, piemēram, apmācība bija viens no šādiem rādītājiem, tiesneša apmācība. Un šajā dokumentā tāpēc atradīsiet arī virkni grafikus un līknes, kur iekļauti dati par eh, mūsuprāt tādiem rādītājiem, kas uzlabo kvalitāti. Vienlaicīgi, piemēram, te runāts arī par tehnoloģiju izmantošanu un tā tālāk. Vienalga, vai tas būtu tiesu iestāžu pārvaldības gaitā, jeb eh, varbūt saziņā starp atsevišķām pusēm un tiesām. Tad, protams, arī tādas kā izvērtēšanas metodas, vai, piemēram, spirdām par to, vai dalība valstīs ir uzraudzības sistēmas un izvērtēšanas sistēmas attiecībā uz uh, tiesu darbību, tāpat arī skatījāmies, kas ir ar cilvēku resursiem un tā tālāk. Un trešā rādītāja grupa kas tika apskatīti un izmantoti šajā dokumentā, ir tādi, kas raksturo objektivitāti. Tiesas iestāžu objektivitāti raksturojošie rādītāji pārsvarā bija saistīti ar to, kāds uzskats ir un tad eh, par tiesu iestādes neatkarību. Mēs konstatējām, ka šobrīd pastāv grūtības ar tādu rādītāju iegūšanu, kas atspoguļotu reālo struktūrālo tiesu iestāžu neatkarību, bet ir virkne tādi elementi, nu, tādi informatīvi elementi, kas tīri saistīti ar uztver par to, cik tiesa ir vai nav objektīva tos šādus radītājus izstrādā, izstrādājas Pasaules ekonomiskais fórums, tāds bija viens radītājs, un otrs nāk no Pasaules tiesiskuma projekta. Šie radītāji ir kārtīgi interesanti, tāpēc, ka tiesu jurisprudencē tas, cik uh, tiesu iestāde izskatās neatkarīgi, arī ir ārkārtīgi svarīga. Un par to tiek runāts daudzos un dažādos līmeņos, arī Strasbūrā. Ja uzmetīsiet acu šim dokumentam, tad redzēsiet, ir grūti pateikt, kas tad šai, nu, šai klasē ir tas, tas prātīgākais students, kurš tad visvairāk, kura valsts visvairāk slavējam. Un tāds arī nebija mūsu mērķis. Nē, šī salīdzinošā tabula nebūtu nav kaut kāds konkurss vai sacensība. Mēs nevēlamies šeit nekādu nosūdīt, ne saveidot kaut kādu um, sarakstu par to, kurām valstīm ir gājis labāk, kurām nē, nē, vēlamies sniegt vienkārši datus Jo varbūt tā, ka viena valsts parāda labus rādītājus, piemēram, procedūru ilguma laikā, eh, civiltiesību, civillietās, bet savukārt sliktāk rādītāji ir kaut kur citur, piemēram, tehnoloģiju izmantošanā un otrādi. Varbūt tādas, kas tehnoloģija rūpnās ir lieliski darbojušās, bet rādītāji savukārt eh, attiecībā uz nepabeigtajām tiesas prāvām ir, nu, tādi ļoti negatīvi un eh, apjomīgi. Mūsuprāt, šis dokuments ļoti labi parāda, cik situācija ir sarežģīta, cik grūti kaut kādā vienotā tabulas formā likt priekšā tiesu iestāžu darbības atspoguļojumu. Kas attiecas uz tiesas prāvu ilgumu, tad šeit arī ir ļoti liels atšķirības starp valstīm. Nu, viena trešā daļa dalību valstu eh, vidējais tiesas eh, prāvas ilgums ir divreiz ilgāks nekā vairākumā pārējo dalību valstu. Par tehnoloģijām runājot, Nu, arī šeit ir lielas atšķirības. Reizēm situācija, protams, ir sarežģītāka. Ir, piemēram, nu, kāda tāda valsts, kurā ir labas, labi rādīta attiecībā uz informācijas tehnoloģiju izmantojumu pārvald, tiesu pārvaldības režīmā, bet tāpat laikā šāda veida tehnoloģijas netiek izmantotas atbilstīgi attiecībās ar advokātiem vai prāvās iesaistītajām pusēm. Nu, lūk, arī tie ir tādi grafiki, tabulas, kas parāda lielās atšķirības starp dalību valstīm. Protams, ka šie grafiki nenozīmē to, ka, lūk, automātiski no tiem var izrīt kaut kādu veidu secinājumus. Nē, ir jābūt tādiem ļoti piesardzīgiem, interpretējot šajās tabulās atspoguļotos datus. Tas drīzāk ir tāds kā aicinājums paskatīties tālāk, redzēt kopainu. Nu, piemēram, ja kādā valstī nav tik labu rādītāju virknē, virknē rādītāju jomā, tad ir jāuzdod jautājums, kas tam ir par pamatu. Tāpat laikā ir virkne tādu jādomā par instrumentiem, kas ļautu uzlabot šo situāciju, bet šāda veida salīdzinoši dati ir ārkārtīgi svarīgi. Tie ļaus arī pievērst uzmanību tiem dažādiem iemesliem, kas varbūt ir par pamatu šāda veida milzīgām atšķirībām starp dalību valstīm no komisijas puses, ja runājam par Eiropas pusgadu, mēs šo uzskatām par ļoti svarīgu elementu, kas ļaus mums uzsākt dialogu ar dalību valstīm, tā, lai varētu turpināt šo salīdzinošo darbu un tālāk precizēt atsevišķas rekomendācijas, ko izstrādāsim. Nu, pāris vārdos par nākotnē paredzēto. ES tiesiskuma mm, salīdzinošo redītāju tabulu tiks attīstīta tālāk. Uh, Mēs to grasamies attīstīt tālāk arī uz tādām jomām, kas vēl nav iekļauts pašreizajā tablā. Kā jau teicu, šobrīd tad ir runāts par civillietām, komerclietām un administratīviem jautājumiem, bet es domāju, ka vajadzētu to laika gaitā izvērst arī uz citām jomām. Tostarp arī izvērst rādītājus, kas izmantot. Nu, kā jau teicu, piemēram, lūk, objektivitāte atspoguļošie rādītāji ir kaut kas tāds, kur vēl daudz darba darāms. Un šo darbu protams, vēlamies pastiprināt arī ar tiesām pašām, ar tiesnešiem, veidoju, izmantojot šo tīklu. Ir virkni šādu tīklu, kas pastāv Eiropas Savienības līmenī, un tāpēc darbu vēlamies veikt kopā ar viņiem, lai mēs varētu konstatēt, kā labāk atspoguļot šo informāciju, piemēram, par struktūrālo tiesu neatkarību un objektivitāti. Tāpat esam paredzējuši sagatavot arī tīri tādas pētījumus par uh, geogrāfiskiem eh, jautājumiem un eh, piemērot dažādas matemātiskas formulas, kas varbūt tad arī ļaus atspoguļot kaut kādas problēmas, atšķirības tiesu iestāžu darbībā. Nu, set noslēgumā gribētu teikt, ka tas, ko uzskat šī iniciatīva par ārkārtīgi interesanti, ir tas, ka tiek pausta no komisijas puses vēlme labāk izprast to, kas notiek uz vietas dalību valstīs. Komisija un Eiropas iestādes ļoti ilgi vienmēr tikai nāca klajā ar jauniem tiesību aktiem, atkal kaut kādas normas un noteikumi, bet tagad, lūk, Eiropas pusgada ietvaros un ar šādu dokumentu palīdzību mēs cenšamies labāk saprast to, kas notiek uz vietas. Un tas ir atšķirīgi nu, no tā, kā tas notika iepriekš. Lūk, mūždien kāds atkal jauns dokuments Briselē pieņemts, eh, kur domās par visu tiesību aizsardzību, bet tajā brīdī, kad tas tiek īstenots dalību valstī, un tas tiek īstenots, tad vairs netiek nekas darīts. Nē, šobrīd vēlamies investēt tieši šajā izpratnē par to, kā normas darbojas, kā tās skar ieinteresētās puses un tā ir ļoti svarīga attīstība, tieši tāpat kā apmācības jautājumu tiesnešiem. Arī šis ir veids, kā uzlabot konkrētu tiesību aktu īstenošanu. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātājs, liels paldies par jūsu prezentāciju. Krabit kungs. Okay, del, del... Jā, domāju, ka viss šī ideja par šādiem salīdzinošiem rādītājiem ir vienkārši izcila. Man patiešām šķiet, ka tas, ka mēs tiešām skatāmies uz to, kas notiek uz vietas dalībvalstīs praksē, ir kaut kas ārkārtīgi būtisks. Domāju, ka ārkārtīgi svarīgi darīt tiešām šādu darbu, lai būtu salīdzinoši dati salīdzinoša informācija. Lai tiktu apskatīt šie objektivitātes aspekti, efektivitātes aspekti un kvalitātes aspekti, lūk, šie trīs, pa, trīs kategorijas, par ko jūs runājāt, nu, diemžēl gan mūsu šai demokrātiskajā Eiropā ir tādas valstis, kur ir problēmas ar tiesu iestādu neatkarību, tieši iestāžu neatkarību. Un tas ir tāds delikāts jautājums. Parlaments šeit skatījies ir, piemēram, uz Ungārijas gadījumu un šonedēļ pat pieņēma ziņojumu par to. Man jāsaka gan ar tādu nelielu sarūktinājumu to, bet tomēr tas ir jāpiemin. Problēmas ir ar tiesu iestāžu neatkarību. Un viss tas, kas tika teikts par tiesu iestāžu darbības kvalitāti un apmācību un tā tālāk, par, jāsaka, jaunas idejas iz, iz, izvērst ir diezgan grūti, bet vajadzētu celt apziņu par to, ka arī pilsoņi var paši izglītoties. Un arī to var darīt tiesvedības iestāžu darbinieki. Nu, piemēram, tiesas prāstu ilgums. Nu, tas ir tāds objektīvs rādītājs, ir arī citi, bet arī šajā jomā pastāv problēmas. Un šo jautājumu grib pieminēt sarunā ar jums tieši Krabīkungs. Šie, protams, ir šie trīs svarīgākie parametri, to nevar noliegt. Bet jautājums tad nu ir šāds, un to esam uzdevuši sev pēdējo pāris mēnešu laikā, ir vai izvērtējums pēc Stokholmas programmas darbības pirmajiem pāris gadiem – nu, piemēram, šeit attiecībā uz parlamentu, kas notika dažādās komitejās, Lība komitejā, konstitucionāla lieta komitejā un tā tālāk, un notiks arī sanāksme jūlijā, kopīga sanāksme, kur par to tiks runāts. Vai šis izvērtējums ir pozitīvs? Mēs, protams, apzināmies, ka šai programmai iekļūt arī virkni citi elementi par to, cik sarežģīti ar tiesību aktu īstenošanu uz vietas un programmas īstenošanu uz vietas. Nu, piemēram, to tie, mūsu pieņemto tiesību aktu raksturs, neskatoties uz um, ietekmes novērtējumiem, arī reizēm nebūtu nav nu tik viennozīmīgs. Iedzīvotāji parasti domā, ka mēs labi zinām, kādas sekas būs mūsu pieņemtiem tiesību aktiem, bet, nu, diemžēl tas tā nevienmēr ir. Neapzināmies, kāds būs reālais, kāds būs reālās sekas uz vietas. Nu jā, tas ir vienmēr atkarīgs no tā, kādā sabiedrībā šis tiesība akts tiks īstenots, kurā valstī. Un mums drīzāk ir tāds abstrakts priekšstats par likumdošanas darbu un par šo sabiedrību, kurā tiesība akti tiks īstenoti. Un tāpēc domāju, ka jūsu salīdzinošo rādītāju tabula būtu vēl liederīgāk, ja mēs tiešām šos parametrus vēl vērstu plašumā un pa, pavairot skaitliski. Tālāk mūsu programmā esam paredzējuši uzklausīt viedokļus no pa nacionālajiem parlamentāriešiem. Pieteikušies runāt trīs pārstāvi. Un tā kā mums ir jāievēro mūsu darba beigšanas laiks, tad e, lūkšu izteikties lakonis. Vispirms Rikardo Rodrigas no Portugāles parlamenta. Lūdzu. Un kamēr viņš runās, ja nu kāds vēl no klātesošiem vēlas izteikties, lūdzu, pavisam strauji par to informējiet mani. Tā lai mēs varam arī jums dot vārdu. Un būtu pilns runātājs saraksts. Bet tagad vārds Rikardo Rodrigasam. Portugiešu. É um prazer. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Man ir liels prieks un gods piedalīties šajā sanāksmē starp Eiropas parlamentu un Nacionālo parlamentu deputātiem. Tas ir ļoti svarīgi Eiropas integrācijas procesām. Dalību valstīm ir jābūt informētām par to, kas notiek Eiropas līmenī, kā tiek veidota Eiropas tiesiskā kultūra. Mēs veidojam Eiropā telpu, kur cilvēki var brīvi pārvietoties, veidojam vienoto tirgu Eiropas pilsoņu interesēs. Un šajā procesā eh, mēs, eh, mums ir arī jāgroza tiesību akti, mums ir jāspēj uh, sagatavot tādus uh, tiesības aktus, kas atspoguļo uh, šo attīstību, bet uh, pārāk uh, liels jaunu tiesību aktu skaits ir saistīts ar īstenošanas problēmām, kā mēs to arī dzirdējām. Tāpēc mums ir jā, jāinformē uh, pilsoņi par to, kas notiek, par attīstību, un arī tiem jāinformē arī speciālisti, kur ikdienā strādā ar tiesību aktiem tiesās, piemēram, advokāti, lai viņi varētu aizstāvēt savu klientu intereses. Mēs arī uh, esam tādēļ sanākuši šodien, lai apspriež šos jautājumus, arī jautājumu par uh, juristu apmācību, mums ir nepieciešami labi apmācīti tiesneši, un to var nodrošināt tikai pastāvīgā nepārtrauktā apmācības procesā, kas ir jāplāno un jāorganizē, ne tikai no loģistiskā viedokļa. Mums ir arī jānodrošina tas, lai paši apmācītāji būtu atbilstoši izglītoti. Šodien mēs konstatējām, ka dažkārt pastāv pretrunīga attieksme pret vienu un to pašu da tiesību aktu dažādās dalību valstīs. Tas jau nestiprina Eiropas Savienību. Un nav arī, tas nav arī Eiropas Savienības pilsoņu interesēs, ka dažādu valstu tiesas par vienu un to pašu lietu pieņem atšķirīgus pretrunīgus lēmumus. būtu jānodrošina, lai visi pilsoņi domātu par likumiem vienā un tā pašā veidā. Tas būtu svarīgi Eiropas Savienības nākotnē. Es uzklaus, ieklausījos Luisa Pereiras teiktajā un saklausīju bažas viņa runā par uh, profesionālās tiesnešu izglītības nākotni un šīs izglītības nepārtrauktību. Uh, Berlinger kungs arī pieminēja izglītības finansējumu. Un arī tas man nedaudz satrauca. Šīs, uh, šie izglītības pasākumi ir ļoti svarīgi. Un ja pilsoņi nav intre, informēti par kaut kādiem juriskie, juridiskiem aspektiem, viņi var vērsties pie jurista, bet ko darīt šādā gadījumā tiesnesim, ja viņš nav informēts par uh, tiesisko aktu niansēm? Kādi risinājumi šeit ir iespējami? Ir jānodrošina, lai tiesneši būtu detalizēti informēti par Eiropas Savienības tiesību aktiem, un tādēļ uh, svarīgs jautājums ir tiesnešu izglītība arī nākotnē. Paldies! Es gribētu uzreiz atbildēt uz šo jautājumu komentāru, kas šķiet bija adresēts man, jo es esmu referents par šo jautājumu. Ne jau, es jau nepieņemu gan lēmumu, bet uh, mēs strādājam pie priekšlikumiem un mūsu ierosinājums ieklā, iekļaut uh, Eiropas tiesnešu apmācības uh, tīklu septiņu gadu finansējuma programmā ir guvis atbalstu. Uh, Tas nozīmē, ka uh, šeit ir jāskata arī budžetā juridiski aspekti, jo tie vēl nav atrisināti pilnībā, bet uh, Viss, protams, būs atkarīgs no tā, ko darīs tālāk Eiropas komisijā, kad tiks iesniegt šie pieprasījumi un kā tas viss tiks saskaņots ar spēkā esošajiem tiesību aktiem. Teorija ir viena lieta, jāskatās, kas notiks praksē. Tagad vārds Severinska kungam, kurš pārstāv Poliju. Paldies, priekšsādātāji kungs. Es no šīs uh, sesijas nosaukuma uh, sapratu un arī sapratu no šiem uh, ziņojumiem, ko uzklausījām, ka mēs runājam par Eiropas tiesiskās kultūras profesionālo aspektu. bet mums ir arī jādomā par uh, tiesisko kultūru kopumā Eiropā. Un jādomā par likumdošanas un uh, juridisko jēdzienu, kas saistīts ar tiesisko kultūru. Esmu ilgi strādājis par tieslietu pasniedzēju, tieslietu profesors esmu, un vairs nesaskatu vienotu Eiropas tiesisko kultūru, jo mums nav vienota pamata likuma jēdzienam Eiropā. Tas var šķist uh, tāds dramatisks paziņojums, bet manuprāt, tas atbilst patiesībai. Palūkosimies uz to, kā mēs definējam pamatjēdzienus. Uh, kas ir svarīgi jebkurām juristām, jebkurām likumdevējam, proti cilvēciskā cieņa, cilvēka brīvība, cilvēka tiesības. Šīs definīcijas ir atšķirīgas, tās ir diferencētas. Jautājums par to, kad, no kura brīža sākas dzīvība, jautājums par abortiem, par eitanāziju par in vitro apauglošanas procedūru, par eksperimentiem ar cilvēka un dzīvnieku embrijiem. Mums viedokļi ir atšķirīgi. Mēs izmantojam atšķirīgus jēdzienus, atšķirīgas definīcijas. Pat daži klasiski jēdzieni, tādi kā suverenitāte, īpašuma tiesības, arī tiek uh, dažādi izprasti, atšķirīgi izprast dažādās valstīs. Tātad paši pamat jēdzieni, pamat definīcijas, kas ir svarīgas mūsu Eiropas uh, tiesiskai kultūrai, uh, ir, es pat teiktu, sagrautas. jautājot par to, ko var uzlabot, kā var attīstīt, veidot Eiropas tiesisko kultūru, mums vispirms ir jājautā, vai nevajadzētu aprobežoties ar to, ka mēs sagatavojam, apmācām likumu izpildītājus. Viņi jau ir visi cilvēki, un viņi nav gatavi akli piemērot likumu. Viņi interpretē likumu, arī to īstenojot un piemērojot. Un viņi izmanto arī morāles jēdzienus un tiesiskos pamatus. Paldies! Godātais kolēģi, manu, man arī nu, būtu jāpauž savs viedoklis par jūsu minētajiem jautājumiem, kas ir ļoti būtiski. Bija tādi laiki, kad Eiropa bija uh, civilizācijas Šūpulis un Aristotelis savulaik uzskatīja, ka verdzība ir kaut kas labs un pozitīvs. Ja mēs dzīvotu Aristoteļa laikmeta tiesiskās kultūras gaismā, tad mums rastos nopietnas problēmas. Tas nozīmē, ka verdzība atkal paceltu galvu. Tāpat arī noteiktā laika posmā daudzās Eiropas valstīs dzīvoja feodālisms un feodālisms Eh, Toreiz visus eh, cilvēkus neuzskatīja par vienlīdzīgiem likuma priekšā, bet laiki ir mainījušies. Un arī eh, suverenitātes jēdziens, kurš nepastāvēja viduslaikos, mūsdienu valstu veidošanās radīja jēdzienu par suverenitāti, pēc tam suverenā, tika pasludināts, ka suverēnā vara pieder tautai. Līdz ar to varam teikt, ka vēsturei atti, ritot uz priekšu jēdzieni mainās, jēdzienu izpratne mainās. Un tagad eh, mēs dzīvojam globalizācijas laikmetā. Mūsu civilizācija mainās, un, manuprāt, visinteresantākais uh, jēdziens ir Eiropas kopiena, kurai ir administrācija, bet tā nav valsts Pagātnē nebija iespējams tāda situācija, ka pastāv administrācija bez valsts, bet mēs vēlamies, lai būtu šāda savienība, lai tai būtu sava administrācija. Tātad jēdzienu saturs mainās vēstures gaitā. Un arī šobrīd mēs atrodamies tādā kā kausējamajā katlā. Eh, dižās pagātnes idejas eh, izdzīvo, bet rodas arī jaunas idejas. Eiropas Savienībā demokrātija maina dažu principu saturu. Un jums, kā tieslietu profesoram, arī tas noteikti ir zināms, un arī man tas ir zināms kā juristam un Eiropas parlamenta deputātam. Eh, šīs jaunās eh, parādības ir ļoti fascinējošas un arī šīs dienas diskusija to apliecina. Apliecina to, ka uh, arī uh, mūsu ieguldījumi šajā procesā var uh, radīt uh, izmaiņas. Nezinu, vai jūs esat apmierināts ar manu uzrunu, uh, manu skaidrojumu, bet tagad dodu vārdu Aleksandram Apolīdis no Kipras. Jā, jūs pareizi izrunājat manu uzvārdu, priekšsēdētāja kungs. Es gribēju pastāstīt nedaudz par savu personisko pieredzi. Kā 1981. gadā es saņēmu jurista diplomu un varu teikt, ka atšķirības starp tiem laikiem un šīs dienas situācija ir milzīga. Viss, ko mēs mācījāmies universitātē 70. gados, ir uh, pilnīgi mainījies, vairs nav spēkā. Mēs esam piedzīvojuši pakāpenisku Eiropas idejas attīstību, pakāpenisku Eiropas Savienības veidošanos, un šobrīd mēs varam eh, runāt par to, ka mēs um, ap, uh, tuvinam likumus, mēs runājam par tiesu lēmumu savstarpēju atzīšanu, par vienotu uh, juridisko iestāžu, tieslietu iestāžu veidošanu un apvienošanu. Protams, vislabāk to uh, Eh, saprot jaunieši un atbalsta jaunieši. Un ko mēs redzam šodien Kiprā? Tagad jaunieši, lai uh, kļūtu par juristiem, vispirms kādu laiku strādā pie kāda jurista, praktiski strādā, uh, un viņiem arī ir jāiepazīstas ar Eiropas Savienības eh, tiesību normām. Manuprāt, šie jautājumi būtu vispār jāiekļauj eh, eksāmenu saturā, lai eh, varētu saņemt um, jurista diplomu, lai varētu strādāt par juristu, šīs normas ir jāzina un jāizprot, jāspēj darboties jaunajā tiesiskajā vidē, kas tagad ir izveidojusies. Pēc 2004. gada, kad Kipra iestājās Eiropas Savienībā, mēs juristi centāmies izprast, šīs jaunās normas un 264. līguma pāntu, kurš tagad ir kļuvis par 77. līguma pāntu. Mums bija šie jautājumi jānosūta Eiropas Savienības tiesai skaidrojumu saņemšanai. juristu un tiesnešu izglītība notiek visa mūža garumā, bet es domāju, ka īpašs uzsvars mums būtu jāliek uz gados jauniem tiesnešiem un jauniem juristiem, jo tieši viņi vislabāk pārvalda digitālo tehnoloģiju, un viņi arī labāk pārzina jaunās institūcijas. Viņi ir tie, kuri Uh, attīstīs uh, šīs lietas vēl tālāk uh, šajā gadsimtā, kurā mēs tagad dzīvojam. Paldies par jūsu ierosinājumu, saka priekšstādātājs. Es jums tiešām piekrītu runājot par profesionālās kvalifikācijas celšanu eh, juristiem eh, un tiesnešiem. Īpaša uzmanība būtu veltāma tiem tiesnešiem, kuri nu pat ir nokārtojuši tiesnešu profesionālos eksāmenus. Es zinu, ka ir kontinentālā sistēmā grūti kļūt par tiesnesi, bet arī pēc tiesneša kvalifikācijas iegūšanas ir jāturpina izglītība. Un tam būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Mums ir jāizvērtē visa apmācības sistēma. Un nākamais runātājs pārstāv Itāliju, tas ir Vito Krīmī. <laughs> Ecco, gli darei la parola. Eh, es esmu Eiropietis, bet eh, ļoti lielā mērā esmu arī itālietis. Tāpēc dod vārdu savam itāļu kolēģim. Paldies, es eh, no sākuma vēlētos pasāstīt par Itālijas pieredzi, un esmu droši arī, ka Berlinger kungs mm, ir mm, zina to, ka apmācību Itālijā vada CSM, Itālijas tiesneša augstākā padome un tā ir izveidojusi jaunu skolu apmācības mērķiem. Un tas tiek darīts decentralizētā veidā, kas nozīmē, eh, ka eh, katra apelācijas eh, tiesas teritorijā ir tiesneši, kuriem ir konkrēta atbildība attiecībā uz decentralizēto apmācību. Iepriekšējā gadā sistēma tika vadīta tā, ka vairākiem krimināltiesu tiesnešiem Eh, viņiem pievienojās Eiropas Savienības eh, tiesneši tīri apmācības nolūku dēļ, un es eh, varu teikt, ka dēļ šo itāļu tiesnešu iesaistīšanas tad viņu bija diezgan maz, viņi ir ļoti augsta līmeņa tiesneši, viņiem ir, viņi ir augsts kvalitātes darbinieki, un tie, kuri iesaistījās apmācības veicināšanā, bija ļoti entuziastiski noskaņot un tajā pašā laikā arī stingri turējās pie zemes. Eh, runājot eh, par Itālijas pieredzi, un es esmu arī eh, droša, ka to var attiecināt uz tām valstīm, mums ir nepieciešama obligāta atbildība iesaistot apmācībā. Mums tas ir jāiestrādā karjeras attīstības plānā ar mērķi uh, apmācīt par Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un atgriežoties pie tā, ko es teicu par informācijas tīkliem, uh, Eh, par eh, kultūras apmaiņu un eh, citiem tīkliem, kur tiek iesaistīti tieslietu sistēmas profesionāļi no visas Eiropas Savienības, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi nošķirt divus informācijas līmeņus tieslietu sistēmu darbiniekiem. Tas, kas mums pietrūkst ir informācijas sniegšana pilsoņiem tā, lai viņi eh, varētu uh, izprast savas tiesības Eiropas līmenī. Pieejamā veidā, tā, uh, lai Eiropas Savienības pilsoņiem būtu vienkārši saprast, kādas īsti ir viņu tiesības. Un mēs arī runājam par profesionālu informāciju. Mēs nerunājam par to, kā mm, kaut kas tiek meklēts ar Google palīdzību. Ir svarīgi, lai mums būtu viegli pieejama informācija ne tikai profesionāļiem, kuri specializējas eh, tieslietu kultūrā, bet arī cilvēkiem, eh, kur vienkārši vēlas eh, saprast, kāds ir viņu tiesības. Un tad attiecībā uz to, ko teica mūsu poļu kolēģis, manuprāt, tur vajadzētu tiešām arī izteikties un atbalsts arī Berlīņa ir kunga atbildi, tomēr tika paus apgalvojums, ka uh, nav, nepastāv um, um, saskaņota rīcība, tāpēc, ka uh, katrā Eiropas Savienības valstī ir cita juridiskā kultūra. Polijas pārstāvs teica, uh, ka tā īsti vairs nav, es neesmu, neesmu īsti droši, vai tas tā ir. Es domāju, ka par tā mums vēl ir jāstrādā. Un, iespējams, šobrīd mēs esam tuvāk savam mērķim nekā agrāk, un vēl ir uh, garš ceļš priekšā. Eiropas juridiskā kultūra, manuprāt, tai nevajadzētu apstāties vienkārši ar apmācību. Eh, cilvēkiem vajadzētu, eh, protams, iemācīties izmantot tiesību aktus, bet arī jāskata ir pamatvērtības, kas ir šo tiesību aktu pamatā. Tas nav tikai jautājums par eh, tiesību aktu piemērošanu, tas ir jautājums par tiesību aktu izskatīšanu pēc būtības, salīdzinot to, kas notiek katrā atsevišķā dalībvalstī. Eiropas Savienība nav eh, tikai ekonomikas savienība, bet arī eh, tiesību eh, savienība. Paldies! Paldies, Krimī kungs, saka priekšsēdē kungs. Vēlos arī pateikties par jūsu atsauci uz to, ka jūs, prāt, ir nepieciešama decentralizēta tiesneša apmācība un ka tam ir jābūt obligāti. Arī vēlos uzsvērt jūsu atsauci uz vērtībām. Tiešām paldies! Itālijas tiesneši ir apstiprinājuši projektu par Eiropas eh, tad, Euroinfra eh, eh, programmu. Par to runāja Vintēra kungs, kad viņš pirmoreiz izteicās šodien. Bet jebkurā gadījumā vēl ir liels darbs priekšā. Jūs runājāt vairākas lietas, un viena no jūs sevišķi man pārsteidza ideju par eh, to, ka apmācība juridiskajā kultūrā nenozīmē eh, to, ka tiek vienkārši radīta juridiskā kultūra profesionāļiem. Tas ir jautājums arī par to, ka eh, mēs skatāmies, kā ir iespējams izglītot pilsoņus un kā ir iespējams tieši viņus eh, informēt eh, par tiesībām, un viens no iemesliem, kāpēc mums ir problēmas eh, tiesību aktu piemērošanas līmenī, ir, kāpēc mēs bieži, mums ir neskaidrības, tas ir tas, ka cilvēki neustver priekšrocības, kādas viņiem sniedz Eiropas Savienības tiesība akti, viņi nezina, kādas ir viņu tiesības. Un tāpēc viņi arī nesajūt šo identificēšanos ar uh, tiesībām. Un es domāju, ka ir nepieciešama augsta līmeņa apmācība ne tikai uh, tiesnešiem, bet arī uh, pilsoņiem. Uh, tas arī uh, atspoguļojas politiskajā kultūrā, kā jau uz to norādīja Krumīkungs. Un tāpēc, uh, manuprāt, uh, tā ir uh, tāda uh, vēlme, kas mums ir jāņem uh, vērā. Tad atbilde uz debatēm no Vinterkunga puses. Paldies, ka Vinterkungs manā specialitātē ir informācija. Un Eiropas Savienības tiesību aktu pieejamību, un man tik tiešām iepriecināja uh, dzirdēt viedokļus par to, ka Eiropas Savienības tiesību akti ir jāpadara pieejamāki Eiropas Savienības pilsoņiem jo Eiropas Savienības tiesība akti eh, nav paredzēti tikai profesionāļiem. Eh, tieši pilsoņiem ir jāgūst maksimālais labums no Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas. Eh, vēlos norādīt uz to, ka situācija nav tik drūma, kā tas mums dažkārt liekas, tāpēc, ka Eh, daudz Eiropas Savienības tiesību akti tiek uh, iekļauti nacionālajos likumos, un līdz ar to tie tiek arī automātiski uh, um, īstenoti. Um, un to dara uh, tiesneši, viņi pat dažkārt neapzinās, uh, ka viņi īsteno Eiropas Savienības uh, likumus. Un 8% gadījumu nav nekāda problēma, tomēr uh, ir arī uh, konkrēti specifiski gadījumi, kad uh, ir svarīgi izmantot uh, savas īpašās zināšanas, lai uh, piemērotu Eiropas Savienības tiesību aktus. Eh, līdz ar to uh, tiesību aktiem ir jābūt vieglāk pieejamiem un labāk pārskatāmiem. Un ir svarīgi, ka pilsoņi var iepazīties vienā mājaslapā ar galvenajiem konceptiem, kas ir aktuāli Eiropas Savienības tiesību aktos. Eh, Pērēras eh, kungam tiek dots vērts. Izteikšos eh, savā dzimtajā valodā. Jautājums par apmācības nākotni. Manuprāt, tās būs loģiskas sekas sistēmai, kur mēs šobrīd veidojam, un pilnvarām, kuras tiek piešķirtas, kā arī ir vajadzība pēc eh, nepārtrauktas eh, informācijas atjaunošanas, un tas arī izriet no funkcijām, kas tiek piešķirtas apmācības iestādē. Tas ir tāds kā eh, dzietais disks, kuram ir nepieciešamība pēc informācijas. Tātad formālās zināšanas par tiesību aktiem, kā tos piemērot. Uh, un kā atrast pareizo līmeni, kas ļaus kādam izmantot savu spēju konkrētajam uzdevumam. Attiecībā uz starptautisko līmeni eh, mani tiešām iepriecināja uzklausīt to, ko teica eh, Berlingerkungs par parlamentu veikto darbu, uh, lai palīdzētu finansēt tīklu. Esmu arī droši, ka uh, uh, komisija arī attieksies uz dažiem no saviem iebildumiem, bet attiecībā uz Eiropas tiesiskumu kultūru. Iespējams. esam bijuši e, pārāk prasīgi attiecībā uz definīcijām. E, protams, ka tiesnesim vienmēr ir um, jāievēro uh, e, tiesību akti un tie ir jārealizē formālā veidā, tomēr vienmēr ir arī dažādi morāli um, apsvērumi un dažādas citas vērtības, kas ir pamatā juridiskajām sistēmām. Un es esmu droši, ka Eh, tas ir ļoti eh, mm, izplatīts visā Eiropā, un eh, ja kāds gatavojas piemērot Eiropas nevis tiesību aktus, tad mm, arī tiesnes vienmēr to darīs. Eiropas kultūras ietveros, tās kultūras, kuru mums visiem ir kopīga. Paldies, priekšstājkungs. Nākamais runātājs īsts komentārs teicībā uz novērtējumu un to, kā. Ka Eh, kā eh, slēdzošajā stabilās tiek iekļauts novērtējums, ir svarīgi teikt, eh, ka šīs tabulas attiecās uz tiesu sistēmas funkcionēšanu neatkarīgi no likumdošanas tipa, kas tiek piemērots. Un tas ir arī, tā ir arī atslēga šim, šo tabulu piemērošanai pirmo reizi mums ir sistemātiska eh, pieeja, lai novērtētu to, kā nacionālās eh, tiesu sistēmas darbojas, eh, neatkarīgi no Eiropas Savienības tiesību aktu piemērojuma. Vai tās ir kādas direktīvas vai kas cits? Un ar to pasaušo Eiropas Savienības instrumentu novērtējums ir svarīgs, bet iespējams, ka tas tomēr nav galvenais mērķis, bet ir arī skaidrs, ka meklējot labāku izpratni par to, kā uh, tiesu sistēma funkcionē, mums ir iespējams arī nepieciešams uh, uh, attīstīt citus kritērijus parametrus. Šajā gadā aktuāls ir jautājums par obligātu apmācību tiesnešiem. Jautājums ar šo neobligāto apmācību uh, ir arī interesants, un par to mēs vēlētos gūt vairāk informācijas. Un pēdējais komentārs ir attiecībā uz definīciju daudzveidību un konceptu daudzveidību. Ir skaidrs, ka, ja e, mēs vēlamies e, iegūt salīdzinošo informāciju par e, nacionālām tieslietu sistēmām, tad pirmais šķērslis ir tad skaidrs, ka ir pilnīgi atšķirīgi šīs tieslietu sistēmas, kā ir iespējams salīdzināt dažādu to elementu, tomēr faktiski. Uh, vienmēr ir iespējams atrast uh, kādu kopīgo pamatu. Līdz ar to, ja jūs uh, pievēršaties jautājumam uh, par, piemēram, tiesas procesa garumu, Varbūt, ka juridiskais process ir atšķirīgs, ja tomēr ir iespējams atrast kādas saskarsmes punktus. Protams, ir jābūt uzmanīgiem interpretējot datus, tomēr vienmēr ir iespējams atrast kaut kādu kopējo pamatu tam, lai būtu šāda salīdzinošā bāze, Tomēr uh, ir arī uh, uzmanīgi jāinterpretē šos datus. Un dati, kurus mēs esam izmantojuši 13. gadā, Tātad eh, mēs izmantojam datus par neatkarības uztveri, par procesa garumu, par to, vai notiek tiesneša apmācība. Neatkarīgi no tā, Eh, kāda ir konkrētās tiesu sistēmas eh, specifika, mums ir kopējās intereses un vienmēr ir iespējams eh, panākt progresu, pat tad, ja dažādi koncepti un definīcijas ir atšķirīgi, un mēs būtu nevēlamies radīt vienotu sistēmu, jo ir iespējams, ka ir Eiropas Savienības sistēmu, tai pašā laikā arī pilnībā ņemot vērā e, katras konkrētās valsts e, tradīcijas. Tas ir iekļauts Eiropas Savienības e, līgumā un to ir iespējams panākt ar zināmu iztēli un radošumu. Paldies! Io desidero esprimere la mia personale soddisfazione per il risultato di questa. Es tikai vēlētos eh, teikt, ka es esmu personīgi ļoti apmierināts ar eh, šīs sesijas iznākumu. Vēlos pateikties uh, trīs um, ehm, paneļu uh, locekļiem par viņu uh, runām. Es domāju, ka mūsu ideja par Eiropas uh, tieslietu kultūru ir ļoti progresējusi pateicoties šīs dienas darbiem. Vēlos arī pateikties Nacionālajā parlamentu pārstāvjiem. Un vēlētos arī uh, lūgt Liba komitejas vadītājiem Lopez Agilar kungam arī eh, komentēt eh, par šo sesiju. Paldies, eh, dārgais kungs, Berlinger kungs, dārgais draugs. Es vēlētos izteikties šīs sanāksmes beigās. Un es no sākuma vēlos pateikties visiem diskusijas dalībniekiem, uh, No rīta mēs uh, eh, eh, risinājām jautājumus par Eirojus un Eiropolu un uh, Lisbonas uh, līguma ietekmes tiem. Tad arī runājām par Eiropas uh, ģenerāla prokuroru biroju. Tad arī pieskārāmies jautājumiem par harmonizācijas darbību uh, krimināla lietās, kā arī Eiropas krimināla tiesību uh, tuvināšanu, uh, pie kā Eiropas parlamentam ir aizvien lielāka nozīme Un tik tiešām ir pienācis laiks, lai mēs visi to apzinātos, ka tas ir tiešām ļoti svarīgi. Tas ir viens no apsvērumiem, kas ir pamatā eh, šādām regulāram sanāksmēm, kādas arī eh, būs turpmāk, kā šādas starpparlamentārās konferences šeit Eiropas parlamentā, eh, konkrēti mūsu komitejas rīcības jomā. Vēlos arī uzsvērt to, cik svarīga ir pēdējā diskusija daļa, tāpēc, ka Eiropā uh, ir tikusi pārbaudīta vēstures gaitā. jo ir bijis eh, plašs uh, nacionālisma izpausmes, dažādi iekarošanas kāri, uh, civilie kāri, asins izliešanas uh, tieši Eiropas teritorijā, visā Eiropas kontinentā aizvien no jauna. Tie ir bijuši nepareizi līdzekļi, tomēr beidzot mēs esam sapratuši instrumentu, kas darbojas, un tas ir uh, tiesības. Tieši tiesības. Un uh, tam ir jānotiek demokrātiski. Ir jāiesaista pilsoņi, viņi ir aktīvi jāiesaista. Un eh, tiesības ir jāpiebilda ar saturu. Un tas nozīmē, ka Mums ir um, jāattīsta tieslietu profesijas, tātad uh, e, tiesnešu, prokuroru, tieslietu sistēmas darbinieku darbs. ir jātīst šīs e, profesijas, un e, pēdējā diskusija daļa tu, uz to arī norāda, ka mums ir jāsniedz šie tieslietu sistēmu darbinieki un eh, ka ir jādara viss iespējamais viņu labā, arī ņemot vērā politisko dimensiju. Un arī šīs uh, uh, intereses, kas ir uh, šajā iekšlietu un tieslietu jomā. Tas arī nozīmē, ka izglītība un Eiropas uh, tiesiskuma uh, kultūras uh, radīšana tai ir jāpārvar lingvistiski šķēršļi, dažādas eh, tehniskas, eh, dažāda veida problēmas, jo mēs visi zinām, ka eh, vietējās dalībvalstu ehm, sistēmas ir atšķirīgas. Tas nav tikai jautājums par ģimenēm, par civilu lietām, par. Tas ir vēl vairāk, jo neviena Eiropas Savienības eh, dalībvalsts eh, sistēma ir līdzīga kādai citai. Tās nekādā veidā nepārklājas, līdz ar to mums ir eh, jāpārvar ne tikai šie tehniskie aspekti, ir jāpārvar arī politiskas gribas trūkums. Lai izveidotu jaunu juridisko instrumentu kopumu, un tas ir obligāti, ja mēs vēlamies to panākt. Kā Eiropas parlamentam un nacionālajiem parlamentiem ir jāstrādājas, izstrādājot jaunas um, krimināla uh, tiesības Eiropas līmenī. Ir jāstrādā eh, dažādi tieslietu parametri, kurus arī ir jāizteno dalībvalstu tiesu sistēmām. Un ir tiešām jābūt šādai patiesi Eiropaiskai eh, tieslietu sistēmai, eh, kuras priekšgulā ir Eiropas Savienības tiesa. Un pēc kāda laika arī eh, Eiropas ģenerāla prokurora birojas. Un arī Strasbūras tiesas lēmumi ir jāiekļauj. Tas ir vesels liels dialogs, kas ir nepieciešams, lai šis mērķis tiktu sasniegts. Un es domāju, ka mēs arī darām pareizo lietu. Tādā ziņā, ka mēs eh, a, a, eh, diskutējam un ka mums ir šī sadarbības atmosfēra, ka tā ir obligāta, ka mēs virzām to uz priekšu. Tik tiešām eh, paldies, ka ieradāties konferencē. Paldies visiem paneļu locekļiem, visiem tulkiem, kuri mums palīdzēja mm, ar tulkošanu visdienas garumā. Un mēs tik tiešām ceram, ka tas, ka jūs esat šeit, Tādā veidā mēs varēsim radīt šo vēstījumu, un tas mums arī palīdzēs izplatīt uh, ziņas uh, par, uh, par jaunumiem uh, iekšlietu tiešlietu jomā. Paldies!